and we have a vote today. So, good morning. Labrīt visiem. Good morning everyone. Bonjour à tous. Labrīt, kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. We're welcoming you to this. Lepni lūdzu jūs Liba komitejas sanāksmē. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Mums ir izmaiņas. Vuksons kundze, kas ir uh, Sicilijas delegācijas vadītāja, pagājušajā nedēļā viesojās Sicilijā, un viņa lūdz, lai šis jautājums tiktu iekļauts pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas darba kārtībā. Viņa tātad pastāstīs par uh, delegācijas Sicīlijā uh, darba rezultātiem, un tas varētu notikt pulksten piecos, un tas nozīmē to, ka koordinātora sanāksme sāksies apmēram pulkstens pussešos, ja jums nav iebildumu. Tad, ja jums nav nekādu iebildumu, tad Vikstrēms kundze pulkstens pus minētajā laikā mums pastāstīs par savas vizītes rezultātiem. Protokola apstiprināšana iepriekšējai sanāksmei. Ja jums nav nekāda iebilduma pret šo protokolu, tad tas tiek uzskatīts par apstiprinātu. Un tagad pārējiem pie ceturtā darba kārtības punkta. Volfganga Gaca kunga prezentācija. Viņš ir Eiropas narkotika un narkomānijas uzraudzības centra direktors. Un viņš mums ziņos par Eiropas narkotiku un narkomānijas uh, uzraudzības uh, centra 2011. gada ziņojumu par situāciju saistībā ar narkomānijas problēmām Eiropā. Gaca kungs, lūdzu, dosim jums vārdu, un pēc tam būs iespēja izteikties deputātiem. Gaca kungs, lūdzu. Paldies. Godātās kolēģi, man ir tas prieks paziņot jums par jaunākajiem rezultātiem. Uh, Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā un runāt par ziņojumu saistībā ar situāciju, kas skar narkomānijas problēmas Eiropā. Lisabonā 15. novembrī jau notika prezentācija, un es gribētu norādīt, ka ziņojums, kas tagad ir uz galda, un jūs esat saņēmuši šo ziņojumu jau iepriekš, nav tikai vienkārši ziņojums, tas ir liels pakotnes daļa, uh, kur ir eh, dažādi jautājumi izskatīti, tur ir eh, statistikas dati, tāpat ir pieejami internetā, tāpat ir eh, nacionālajie propi. Līdz ar to ziņojums mums ir nu, tāds milzīgas publikācijas sastāvdaļa, un mūsu mājaslapā var atrast milzumu daudz informācijas, kas nemitīgi tiek atjaunināta. Un tagad atgriezīšos pie ziņojuma. Es gribētu pastāstīt, ka šā gada ziņojums ir pilns ar dažādiem kontrastiem. No vienas puses situācija ir stabila, narkomānijas līmenis joprojām ir augsts, bet tas nepieaug, un uh, piemēram, attiecībā uz marihuānas lietošanu jauniešu vidū, ir arī pozitīvas izmaiņas. No otras puses, kas attiec uz sintētisko narkotiku tirgu, pieauga dažādu narkotisko vielu un to savienojumu ar alkoholu lietošanu, un tā ir kļūst ar pareizvien aktuālāku problēmu. Runājot par opiju lietošanu, šī problēma joprojām ir vissmagākā. Eiropā ir 1,3 miljoni regulāri opiju lietotāji, un mēs novērojam, ka šie lietotāji aizvien novecojas un tāpat eh, tiek šie opiju produkti aizvien vairāk aizstāti ar eh, citām narkotiskām vielām. Pozitīvi ir tas, ka opiātu lietotāju ārstniecības pasākumi aizvien uzlabojas, taču dažās valstīs joprojām šī problēma ir ļoti aktuāla, un tas īpaši skar dažas dalībvalsts austrumos. Eiropas tirgus eh, pierāda, ka joprojām ir nestabila situācija dažās valstīs, un 2010. gada beigās un 2011. gada sākumā šāda situācija tika novērtota. Uh, iespējami skaidrojumi varētu būt saistīti ar situāciju Afganistānā un uh, tirgus pārdala Āzijā, taču būtiska veiksme ir tas, ka Eiropas Savienības policijas un Turcijas politika, policijas spēki ir veiksmīgi sadarbojušies un līdz ar to ir izdevies veiksmīgi cīnīties pret narkotiku kontrabandu. Mēs lēšam, ka uh, 10 līdz 20 tūkstoši opiju lietotāju katru gadu Eiropā nomirst. Un šis risks viņiem nomirt ir desmit re, vai pat desmit reižu vai pat lielāks nekā citiem cilvēkiem. Daudzi cilvēki mirst no pārdozēšanas un to varētu novērst, ja tiktu īstenot profilaktiska darbība. Tāpat narkomāni bieži mirst nu, eh, pašnāvības eh, rezultātā vai ar dažādām infekcijas saslimšanām. Pagājušo desmit gadu laikā ir, ir izdevies ierobežot HIV izplatību narkomānu vidū, taču gadu vairāk nekā 2000 nāvs gadījumi ar aids uh, ir saistīti tieši ar intravenozo narkotiku lietošanu. Man ir daži secinājumi. Pirmkārt, visā Eiropā narkomānijas apkarošanas problēma ir ļoti aktuāla un HIV aids apkarošana vairs nav prioritāra. Mēs zinām, ka joprojām HIV un aids uh, sagādā milz problēmas daudzām valstīm, tā skaitā Eiropas Savienībā. Un uh, ņemot vērā ekonomisko un politisko situāciju, šie draudi aizvien palielinās. Dažās dalība valstīs mēs redzam uh, tādus izņēmumu apstākļus, kas varētu radīt um, situāciju, ka mazāk aizsargātā sabiedrības daļās um, aizvien vairāk sāk izplatīties uh, to HIV inficēšanās gadījumu skaits, kas ir gūti tieši intravenāls lietojot narkotikas. Uh, Grieķija, piemēram, ir spērusi soļus, eh, lai cīnītos pret šo problēmu, bet eh, satraucošas ziņas tiek saņemts arī no citām valstīm, piemēram, Rumānijas. Negribēšu, run... tagad gribētu runāt par mm, marihuānu. 22,5 eh, miljonu cilvēku gadā lieto šīs narkotikas, un pēdējie dati rāda, ka uh, lietotāju skaits ir stabils un dažās valstīs pat uh, samazinās, bet mums tomēr ir uh, jādomā par šo problēmu, tīpaši saistībā ar gados jauniem vīriešiem, kas uh, šīs uh, narkotikas izmanto regulāri. Un es gribētu uzsvērt, ka mēs joprojām redzam, ka pieaug to individu skaits, kas um, meklē palīdzību, lai atbrīvotos no marihuānas atkarības. Uh, Mēs zinām, ka jautājums par marihuānu tiek diskutēts ļoti plaši. Viens jautājums ir par to, kā politikas aspekti ietekmē lietošanu. Te ir ļoti interesanti rezultāti, bet nav atklāts, ka. Uh, juridisko eh, sankciju pastiprināšanu vai pavaināšanu kaut kādā veidā ietekmēt marihuānas lietošanas apmērs vismaz īstermiņā. Šķiet, ka ir dažādi sarežģītāki faktori, kas šajā ziņā ir vērā ņemam, un tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks padomāt rūpīgāk par to, kā vislabāk reaģēt uz eh, šo te visu izplatītāko nelikumīgo narkotiku. Profilaktiski pasākumi, kur ir uzmanības centrā dažādas sociālas normas, uh, ir īpaši daudzsološs risinājums. Marihuānas ražošana, kas notiek Eiropas Savienības dalību valstu ietvaros, arī aizvien vairāk sagādā mums bāžas. 2009. gadā ļoti daudz marihuānas tika konfiscēts Eiropā un gandrīz 100 eh, tūkstoši tonu marihuānas katru gadu Eiropas Savienībā tiek konfiscētas. Uh, lietotāji aizvien biežāk pērk narkotikas netā no savām mājām, un tāpēc ļoti būtiski ir atklāt šīs te marihuānas ražotnes. Pēdējo desmit gadu laikā kokaīns ir kļuvis par eh, vispopulārāko stimulējošo narkotiku Eiropā, un eh, pagājušajā gadā tik secināts, ka tikai dažās valstīs ļoti lielā mērā tots eh, šīs te narkotikas. Nesen dati liecina, ka šīs narkotikas lietošanas apjoms samazinās. Ka, ja runājam par piegādes datiem, tad tie ir mazāk skaidri. Konfiskācija apjomi, konfiskācija skaits eh, it kā pieaug, bet apjoms sam, samazinās. Kokaīna kontrabandas apjoma eh, caur Āfriku samazinās, bet aktivitāte Austrum Eiropā šķiet pieaug. Pagājušajā gadā apmēram 2,5 miljoni Eiropas pieaugušo lietoja ekstazija tabletes. MDA, kas ir aktīvā viela, ekstasija ir tikai viena no, no, no vielām, kas ir šajās narkotikās, tur ir arī amfetamīns un citas vielas. Un eh, tas varētu, tam rezultāts varētu būt tāds, ka varētu pieaugt interesi par šīm te pagājušajā gadā agrīnās brīdināšanas sistēmā tika saņemta informācija, ka ir 39 jaunas vielas kas eh, tiek laistas tirgu. Pagājušajā gadā šis skaits bija tikai 14, un tāpat arī galvenie piegādes avoti pieaug. 2011. gadā tika identificēts vairāk nekā 600 eh, internetu veikalu, kuros, kuros tika tirgoti mm, narkotiku produktu klientiem. Pagājušajā nedēļā MCDDA atklāja mefetronu bet eh, dažās valstīs ir norāds, ka mefetrons šobrīd ir eh, tāds ļoti izplatīts produkts nelikumīgo narkotiku tirgu. Un tas viss liecina, ka šī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, jo projām uh, rodas dažādas psihoaktīvas vielas, jaunas vielas, kas rada jauns izaicinājums kontrols pasākumiem gan Eiropā, gan citviet. Dāmas un kungi, nobeigumā es gribētu runāt arī par ek problemātisko ekonomisko situāciju daudzās dalību valstīs. Mēs esam piedzīvojuši to, ka ekonomikas eh, nu, grūtība, ja ir ekonomi, grūtības ekonomiskajā situācijā, tad valdības īstenot dažādas taupības pasākumus. Šobrīd šķiet, ka visvairāk cieši pētniecība, sociālā integrācija un dažādi profilaktiskie pasākumi šo taupības pasākumu ietvaros. Informācijas izplatīšana attiecībā uz narkomānijas problēmu ir svarīgāk nekā jebkad agrāk, jo Tādējādi mēs varam noteikt politiskās prioritātes un ieguldīt tajās jomās līdzekļus, kas tik tiešām efektīvi darbojas. Pagājušajā gadā ASV, Austrālija, Krievija un uh, izveidoja jaunas narkomānijas apkarošanas stratēģiju, un nākamajā gadā beigsies Eiropas Savienības narkomānijas apkarošanas stratēģija. Izvērtēšanas process ir gandrīz beidzies, un mēs sāksim domāt par to, kā nākotnē būtu jācīnās pret narkomāniju. Uh, Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienībā narkomānijas uh, apkarošanas uh, centrā bija pasākumi, kas ir balstīti uz dažādiem pierādījumiem. Bet uh, šīs te veiksmīgās Eiropas Savienības stratēģijas nav bijušas juridiski saistošas, taču tas, ka tās ir bijušas veiksmīgas, ir palīdzējis Eiropas Savienības dalībvalstīm tās piemērot un īstenot arī savās valstīs. Uh, Es eh, sagaidu, ka jaunā Eiropas Savienības stratēģija eh, dos jaunu stimulus lielākai konverģencei, un tas būs nepieciešams, ja mēs vēlamies arī turpmāk efektīvi cīnīties pret narkotiku lietošanu un eh, tās sekām 21. gadsimtā. Dāmas un kungi, es esmu prezentējis tos galvenos elementus attiecībā uz Eiropas narko, narkomānijas problēmām Eiropā. Uh, Galvenais secinājums mūsu 2011. gada analīzē ir tas, ka situācija mainās, un es gribētu jums tikai vienu piemēru dot. Stimulantu un sintētisko narkotiku tirgus Eiropā šobrīd mainās. Ir norāds, ka kokaīna burbulis ir plīsis un joprojām, un mainās eh, tendence attiecībā uz ekstasiju, tīrības pakāpu, un mēs varam eh, pieņemt, ka šīs narkotikas tiks lietots aizvien vairāk. Tāpat ir tirgu ienāk jaunas eh, sintētiskās narkotikas un dažas no tām varētu no juridiski, no, no tā kā likumīgajām kļūt par nelikumīgajām un eh, sintētiskās narkotikas joprojām eh, spēlēs vien būtiskāku lomu narkomānijas problēmā. Uh, Mums ir jāraugās, lai mēs būtu gatavi risināt pašreizējās problēmas un tās, kas radīsies nākotnē. Un tas arī viss par saturu. Gribētu vēl pastāstīt par to, kā presa reaģēja uz mūsu ziņojumu. Pēc uh, konfidenciālajām prezentācijām iekšlietu padomē es eh, 15. novembrī uh, Lisabonā prezentēja šo ziņojumu starptautiskajiem mēdījiem, un tajā pašā laikā 14 dalību valstis organizējās atsevišķus pasākums par šīm problēmām. Mēs esam izplatījušies 1700 uh, dažādas paziņojumus un 10 tūkstoši. Ne, de, de, gadījumi, un ir desmit tūkstoši gadījumi, kad cilvēki ir interesējušies par šo te ziņojumu internetā. Pirmā reakcija ļoti pozitīva, un es esmu priecīgs, ka eksperti, politikas veidotāji un mēdī ir pozitīvi novērtējuši mūsu ziņojumu. Pirmā tēma mēdījos ir kokaīns un jaunās eh, narkotikas, un uh, pēc vienas nedēļas ir 1400 dažādi raksti publicēti, tāpat arī raidījumi radio un televīzijā pagājušajā gadā kopumā bija 3000 šādu raidījumu un rakstu, bet es domāju, ka šogad mēs arī sasniegsim šādu skaiti, skaitu. 27. dalībvalstīs tātad ir bijuši 1400 raksti vai raidījumi un apmēram um, 150 uh, eh, rakstu vai raidījumi ir bijuši ārpus Eiropas Savienības. Visvairāk par to ir ziņots ir apvienotajā karalistē, Vācijā un Spānijā. Arī Amerikas Savienotajās valstīs, Šveicē un Krievijā ir ziņots par mūsu ziņojumu, tāpat arī Āzijā, tīpaši Ķīnā, Latīņamerikā, tīpaši Argentīnā un Brazīlijā ir eh, izplatīta informācija par mūsu ziņojumu. Uh, Tātad tā ir tā, tās ir tās pirmās ziņas, ko esam saņēmuši par reakciju uz mūsu ziņojumu. Es ar prieku atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem par mūsu ziņojumu. Paldies, Gacakungs! Nu, tagad mēs varētu sākt diskusijas. Lūdzu, Trenta Filidis kungs, jūs pirmais. Thank you, chairman, and thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, mūsu viesim, kurš mums uh, sniedza šo informāciju. Es kā Eiropas Savienības pilsonis esmu satraukts par tiem uh, skaitļiem, ko nu pat uzklausījām. Un ja es būtu uh, valdībā, tad es būtu satraucies vēl vairāk. Gribēju zināt, vai dalību valstu valdības ar jums sadarbojas un kā ietek, kā jūsu ziņojums ir ietekmējis valdības politiku, lai risinātu šo problēmu. Paldies, redz arī Sipels kundzi. Paldies, uzskatu, ka ziņojums ir svarīgs. Un es domāju, ka ir vairāk skaitļi, kuri mums liek padomāt, kas attiecas uz HIV infekcijām. Uh, Tur drusku sabiedrībā ir radies spiediens uh, par to, ka mēs nestrādājam pie šī jautājuma. Arī medicīnas progress, protams, sniedz iekodījumu, ka uh, šī dramatika vairs nav tik tāda ļoti liela. It īpaši attiecībā uz ilglaicīgajiem pacientiem, uh, ka tur medicīnas um, iedarbība ir ievērojama. Uh, Šis viss ir jāņem vērā, lai paraudzītos, kādi risinājumi ir iespējami. Man interesētu arī tas, jūs runājāt par internetu, kā iespēju iepirkties internetā narkotikas. Man interesē, vai ir jau uh, informācija, cik lielā mērā uh, ir notikusi pārvietošanās no tiešās pārdošanas uz internetu un, uh, un kādas narkotikas ir pārdod internetā, vai tur kaut kas īpaši vērojams. Par... Misi... Liels paldies, Fajons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu ļoti eh, detalizēto mm, uzstāšanos. Man ir eh, divi jautājumi. Viens ir par nacionālām stratēģijām cīņai pret narkomāniju. Dažas valstis ir izveidojušas nacionālās stratēģijas atbilstoši, bet ir valstis, kas arī atpaliek šajā jautājumā. Un 2011. gadā vairākas valsts, tā skaitā arī mana valsts Slovenija, nav šādas ziņojumus joprojām sagatavojušas. Vai jums ir kādas iespējas izdarīt spiedienus dalību valstīm, lai tās savlaicīgi sagatavot šādus ziņojumus? Nākošais jautājums ir par marihuānu, un tas ir politiski jūtīgs jautājums. Tas arī ir um, Eh, tāds jautājums, kas tiek debatēts politiski un kur cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi. Slovenijā nesen notika jauniešu konference, kura iestājās par marihuānas legalizāciju. Zinu, ka politiskie viedokļi šajā jomā ir atšķirīgi, bet es gribētu zināt jūsu viedokli par Eiropas stratēģiju. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Jā, lūdzu, lūdzu. Bronks kungs. Es domāju, ka patiesībā mums ir nevis viena narkotiku problēma, bet vairākas problēmas. Ir uh, vielas, kas ietekmē uzvedību, piemēram, halucinogēni, kas var uh, rosināt uh, vardarbīgas noziegumus, tad ir tādas vielas, kas izraisa latē, letārģiju. Uh, Un jūs minējāt arī citas vielas, kas ietekmē veselību, bet ir uh, vielas, kas uh, veicina noziedzības pieaugumu. Tātad, ja Eh, ir runa tikai par eh, vienu aspektu veselību, varbūt tas eh, nav tik satraucoši, bet ja ir vairāki aspekti iekļauti, tad varbūt vajadzētu rīkoties un varbūt vajadzētu tādus pārliecināšanas mehānismus izmantot kā izglītība, bet varētu arī vērsties pie konkrētām personām, kas nonāk valsts Uh, iestāžu redzeslokā viņiem paskaidrot, ka viņi var gal galā nonākt cietumā. Bet patiesībā izrādās, ka galvenokārt cīņa tiek vērsta pret tiem dīleriem, kas paši ir narkomāni, nevis pret tiem, um, kas kas paši nelieto narkotikas, bet tirgotās lielā apjomā, bet uh, izskatās, ka jūs uh, nesat uh, īsti pievērsušies problēmas saknē, jo apkarojot cīkos, mēs tikai palielinām uh, laupīšanu skaitu. Un tagad, uh, paldies, saka priekšstādātājs, dosim vārdu Gets kungam, lai viņš atbild uz uzdotiem jautājumiem. Yeah, thank, thank you. Liels paldies par interesantajiem jautājumiem. Manuprāt, pirmais bija par to, kādā mērā valdības sadarbojas ar atvērto monitoringa centru gribu teikt, ka mūsu valde, kas ir aģentūras vadība, iekļauj valdību pārstāvs. Tas nozīmē, ka pat mūsu aģentūras vadībā darbojas valdību pārstāvji. Viņi ar mums sadarbojas, viņi um, izlēma par mūsu darba programmu. Uh, Bet eh, tāpat jāuzsver arī, ka mūsu aģentūrai nav politisku pilnvaru. Mums, mūsu uzdevums ir sniegt informāciju, un pēc tam politiķiem eh, ir jāizdara secinājumi un jāpieņem lēmumi. Bet eh, mēs regulāri tiekamies ar valstīm pārstāvjiem, un šo pēcpusdienu gaidu uh, Lordu palātas. Uh, lielu delegāciju viesos pie mums. Dažkārt mums uzdod ļoti konkrēts jautājums par situāciju Eiropā un kā tā sasaucas ar konkrētās valsts situāciju, un Lordu palāta gatavojas um, sagatavot ziņojumu par to, kā veidot Eiropas Savienības narkotika apkarošanas stratēģiju kopā ar komisiju. Tā kā mums ir zināma ietekme, bet mums nav tādas tiešas ietekmes. Sipels kundze par HIV. Viss, ko jūs teicu, protams, mm, ko jūs teicat, protams, ir pilnīgi pareizs. Spiediens ir eh, mazinājies, eh, bet dažās jomās, protams, arī HIV pieaug. Es pats eh, vēlos par HIV un AIDS infekcijām kas rodas no um, narkotikām. Es galvenokārt par to gribētu runāt, jo par pārējo slimības izraisītēm es neesmu saistīts ar to. Jā, protams, ir bijuši šeit brīdinājumi, arī Grieķija šeit parādījās, kā Grieķija uh, līdz šim bijusi valsts, kur tradicionāli ir ļoti zemas HIV saslimšanas infekcijas, bet uh, tur pēkšņi parādījās tāda eksploz, uh, palielinājušas līmenis, jo tur arī daudz iedzīvotāji ieradās. Uh, Es nekādā gadījumā negribēju teikt, ka migrācija paaugstina uh, HIV līmeni, bet uh, ko tas nozīmē? Ka jo vairāk valstis uh, ir, uh, ir tāds, kur, kur ierodas uh, daudzi uh, cilvēki, un ja iestādes strādā faktiski līdz savām robežām, uh, tad parādās varbūt vairāk cilvēku, kuriem vajadzīga palīdzība. Un tas ir tieši tas, kas notika Rieķijā. Uh, komisija, Sanko ģenerāla direkcija pat labi izstrādā brīdinājumu par HIV. Uh, Mēs arī esam snieguši savu ieguldījumu, lai arvien vairāk uh, arī aģentūra, uh, gan arī uh, ar šo datubāzi Stokholmā palīdzību, bet es domāju, ka vai nu no otrdien vai trešdien, trešdien tas parādīsies, tas tiks publiskots nākamās nedēļas vidū, un šis brīdinājums tur būs arī runa par situāciju Rumānijā, nedaudz arī par situāciju Bulgārijā, jo arvien vairāk cilvēku vai vairāk imigrantu ierodas uh, valstīs un uh, viņi pašlūko faktiski iestādes, kas jau tagad strādā līdz savām iespējamām robežām. Jautājums par to, uh, kādas narkotikas galvenokārt pārdot internetā. Es jau teicu, ka mūsu pēdējā pārskata apmēram 600 interneta uh, vietnes, ko, kas varbūt nav visā Eiropā nenotiek, bet kas piegādā Eiropā. Seši mēs tādus atradām, un 17 valodās mēs šeit pārbaudījām. Jūs uh, ziņām atradīsiet uh, tādu zemāku skaitli, uh, tur būs janvāra skaitli, bet es tagad viņu šeit saucu jūlijas skaitļus. Kādas narkotikas tās ir? Šie interneta tirgoņi mēģina vienmēr tā, tādā kā tādā pelēkā zonā starp legālo un nelegālo uh, Eh, pārdot. Jūs atradīsiet tur klasisko, eh, eh, klasisko jūs neatradīsiet heroīnu, kokainu. Ko jūs atradīsiet? Tur būs visas ķīmiskās, narkotiskās vielas, jaunās narkotiskās vielas. Pagājušajā gadā bija, parādījās arī sintētiskie hašiša produkti, un internetu tirgotāji ar vien vairāk mēģina sev aizsargāt. Daļēji viņi brīdina uh, Eh, ka kaut kas varētu būt bīstams. Viņi varbūt ar eh, linku kaut ko novirz uz citu interneta lapu. Tas ir samērā sarežģīti, tā kā normālie eh, parastie narkotiku patērētāji to visbiežāk nemaz nesapratīs. Bet lielākoties internetā runa par sintētiskajām narkotiskajām vielām, kas nemitīgi mainās, kas nemitīgi parādās tirgus, tā ir tā kā tāda pelēkā zona, kas sastāv daļēji no uh, atļautajām, neatļautajām eh, narkotiskajām vielām, dažādiem pārtiku bagātinātāju vielām. Tā ir tāda liela pelēkā zona. Tur arvien vairāk svarīgāk, lai būtu patērētāja aizsardzības elementi, tiktu uzsvērti ļoti daudz no šīm vielām. Eh, tur bieži vien nav rakstīts tas virsū, kas īstenībā ir šie produktā. Tas nav tā, kā eh, jūs ieiet lielveikalā un redzat visu, kas ir iekšā. Fajānas kundze. Eh, Fajānas kundze tagad atkal runāšu angļu valodā par nacionālajām stratēģijām. Jāsaka, to skaits ir nedaudz sarucis un nacionālie rīcības plāni, bet tā nav nekāda nopietna problēma, jo uh, šīs stratēģijas tiek pieņemtas nevienmēr vienlaikus, bet visas valstis sagatavo šādus rīcības plānus. Visās dalību valstīs izņemot vienu ir oficiāli apstiprināts stratēģija vai rīcības plāns. Vienīgā valsts, kurai nav šāda plāna, ir Austrija, bet tā jau nu nav nekāda lielā problēma, jo Austrijā darbojas reģionālās stratēģijas un tās tiek koordinētas valsts līmenī jo visos, visos Austrijas reģionos ir stratēģijas, tās tiek koordinētas, bet tikai trūkst tādas oficiālas, formālas nacionālās stratēģijas. Līdz ar to šeit nekādu problēmu nav. Par spiedienu izdarīšanu uz valdībām, protams, mums nav iespēja izdarīt spiedienu uz valdībām, bet mēs varam vienmēr informēt par to, kāda ir situācija. Tomēr spiedienu izdarīt nevaram Komisijai šajā jomā ir lielāks pilnvaras nekā mums. Par eh, marihuānu jaunieši Slovenijā un citās valstīs iestājas par tās legalizāciju, mm, bet eh, marihuāna līdz šim brīdim ir nelegāla aizliegta viela visās dalību valstīs, bet ja man jādod savs viedoklis, protams, man tas nebūtu jādod, bet nu es tomēr teikšu, ko domāju, ja jau esmu pie jums ieradies, ko es varētu teikt. Ja jūs nesat jau izlasījuši, tad būtu ieteicams iepazīties uh, ar uh, globālās komisijas narkotika jautājumos sagatavoto ziņojumu. Tā, to, mm, tā tika izveidot pēc Banki Mūna ierosinājumu. Uh, tajā ir pārstāvēt dažādu valstu valdību vadītāji, un arī Havriers Solāna tur darbojās, un, un šis ziņojums ir publicēts pirms uh, dažām nedēļām. Tajā ir norādīts, ka mums ir jādomā par visu, ko ir beidzies ideoloģisko debašu laiks, tās vairs nenotiek, bet es vienmēr ieteiktu politiķiem ņemt vērā visus aspektus, izvērtēt visus variantus un izlēmt par to, kas būtu liederīgi un kas nē, bet tomēr man uh, Nav jāsaka savs uh, personiskais viedoklis. Bronks kungs, uh, es saprotu, ka tas bija jūsu paziņojums, nevis jautājums. Paldies, Gods kungs. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta. Paldies vēlreiz Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram. Sirsnīgs paldies! Vēlam jums visu to labāko! Paldies, ka bijāt pie mums! Droši vien dzirdēsim vēl kādreiz jūs sākāmo. Nu, un tagad pārējām pie nākamā punkta - grozījuma izdarīšana padomas regulā, ar ko izveidot to trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstus, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Referents ir Augustīns Dievs de Mēro. Te ir runa par jaunu, par grozījumu izdarīšanu kas attiecas uz eh, pagaidu vīzu režīmu atcelšanu noteiktām valstīm. Uzklausīsim referentu un eh, komisijas pārstāvu, kā arī polijas prezidentūras pārstāvi. Es gribētu arī paziņot, ka pēc nākamā darba kārtības punkta, ne šī, bet pēc nākamā būs balsošana. To es atgādinu tādēļ, lai jūs varētu saulēcīgi sagatavot savus elektroniskās balsošanas kartes. Tiem deputātiem, kam nav līdz šīs kartes, lūdzu, sagādājiet tās. Un tagad es vadības grožus uz desmit minūtēm nodošu Lība komitejas vicepriekšsēdētājai Sofijai Intvelds kundzei, jo man ir uh, citi darbi. Es atgriezīšos pēc desmit minūtēm. Paldies! Um, yes, I'm a bit unprepared. Good morning. <laughs> es esmu, neesmu pārāk labi sagatavojusies. Labrīt! Es domāju, ka vienkārši pāriesim pie prezentācijas un dosim vārdu referentam Demers kungam, lūdzu. Gracias, senora. Labdien, sisnieks, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākšu ar sekojošo. Vispirms gribētu pateikties kolēģiem, deputātiem, it īpaši ēnu referentiem un uh, komitejas deputātiem un visiem padomus pārstāvjiem, kas uh, bija ļoti gatavi sadarboties līdz uh, pat šim laika brīdim, līdz debatēm par šo regulu 539 šķiet pie 2001. Mēs jau vairāk kādā esam runājuši par šo regulu, un šodien mēs eh, uzklausīsim arī viedokļus par šo tematu. 20. oktobrī bija sanāksme kopā ar padomi un komisiju, kur bija arī klāt referenti. Tur mēs ļoti detalizēti uzzinājām, kāda izskatās pašreiz situācija par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo priekšlikumu. Fajonas kundze noteikti jau to atceras. Priekšēdētāja pārtrauca, vai ir problēma ar uh, tūkojumu, vai ir dzirdama visi tūko, tūkojumi. Acīm redzot, bija problēma. 20. oktobrī es lūdzu savus kolēģus, kuri jau strādāja pie tā, pie grozījumiem, lai viņi vairāk palīdzētu darbā. Un uh, tie bija kolēģi, kas ļoti ar mani sadarbojies kopā ar padomu, ar polijas prezidentūru un arī ar komisiju. Es uh, izteicu priekšlikumu, grozījumu iesniegšanai 2. decembrī, tas ir samērā drīz, bet vislabāk varbūt būtu 5. vai 6. decembris kā grozījumu iesniegšanas termi, eh, termiņš, jo mēs jau strādājām eh, diezgan ilgu laiku pie šīs regulas par to arī vajadzētu. Un tad arī vajadzēs arī vēl, vēl pirms uh, ziemas atvaļinājuma sagatavot arī tūkojumus. Komisijas priekšlikums ir uh, priekšlikums, kuram ir tāds ļoti tehnisks raksturs. Uh, tur, protams, arī tās ļoti skaidra politiskā uh, uh, politiskā līnija. To sauc par drošības klauzulu. Es to uzskatu par tādu samērā nepiemērotu uh, formulēm, bet tur ir runa arī par savstarpējības principu. Manā ziņojumā uh, ir ieteikti 12 grozījumi, un es vēlos to vienkārši pēc kārtas iziet cauri. Pirmais grozījums. Es vēlētos uh, šeit runāt par. Uh, par vīzas drošības klauzulas varētu šo uh, nosvietrot tā sauc šo pārtraukšanas mehānismu. Es uzskatu, ka tas ir samērā mm, neskaidri vajadzētu mehānisms ātrai atlikšanai. Otrais grozījums, tas atbilst eh, arī pirmajam. Trešais, tas ir politisks paziņojums. Tur ir runa par komisijas ieteikumu, bet ir arī ļoti svarīgi, lai parlaments šeit izteiktu savu nostāju. Runa ir par to, ka no paša sākuma ir jānodrošina parlamenta līdzdalība komitoloģijas procedūrā. Tas ir ļoti svarīgi. Šī līdzdalība ir jānodrošina, un tādā veidā netiks arī pārkāpt nekāda noteikuma. Ceturtais grozījums. Tur ir runa par jurisdikciju, tas ir saistībā ar Lisabonas līkumu. Savukārt piektais grozījums, tur ir runa par koherenci. Jūs atcerēsieties, ka 8. martā 2011. gadā mēs parakstījām Eiros parlamenta paziņojumu. Tur komisija tika uzaicināta ieviest grozījumu pašreizējā savstarpējās atzīšanas mehānismā. Īstenībā tas ir skaidrs pats par sevi. Tālāk, sestajā grozījumā, tur ir runa par mehānismiem, kas ir svarīgi savstarpējības mehānismā. Tālāk pa septītais grozījums, tur ir runa par uh, saistībām, kas rodas no starptautiskajiem noliekumiem, un tur ir runa arī par iespējām dalību valstīm izslēgt eh, noteiktus pakalpojumu sniedzējus. Šeit ir paredzēts uh, svītrot norādi uz trešo valstu piedarīgajiem. Tas nozīmē, ka arī jurisdikcijā ir iekļauts iekļauta arī Eiropas uh, kopiena tiesa. Tādā veidā eh, ir eh, iespēja izvēlēties no tā, ka regulu vajadzētu atkal mainīt, ja gadījumā eh, parādās tāda situācija, kas priekšlumā nav paredzēts. Es, protams, šeit runāju par Turciju. Astoties grozījums, tas ļoti skaidri. Šeit runa ir par vārdu ceļojuma dokuments. Ar to ir domāts, piemēram, diplomātu dienesta pases. Un šādi dokumenti tā, kas pat labāk ir, eh, bet institūcijas to sauc par ceļojumu dokumentu. Tas ir pēc iespējas plašākais iedziens un visi iespējami dokumenti tajā ir iekļauti. Devītais grozījums ir ļoti svarīgi paskaidrot, ka lidmašīnu personāls eh, nav iekļauts, bet ja viņi ir savās funkcijās, izpild savas funkcijas, tad jā. Desmitais un vienpadsmitais grozījums – Tas ir ļoti svarīgi, no tā vispār izriet viss šī lietas būtība. Desmitais grozījums ir ārkārtīgi sarežģīts. Sastāv no daudzām daļām, tur ir par to, kā ieviest šādu patiesu savstarpības mehānismu. Un arī par gadījumiem, kad Eiropas komisija ar diplomātijas palīdzību nevar sasn... panākt, kā kāda attiecīgā valsts šīs prasības nepiemēro. Kanāda, piemēram, ir ļoti labs piemērs. Komisija izdarīs piedienu, bet mehānisms, kas ir spēkā savstarpējā mehānismā, protams, tas atstāja ļoti lielu iespaidu uz kopienas valstīm. Tādēļ tas ir jāmaina. Ir eh, jāizdara spiediens, lai vīzu prasības nebūtu, nenotiek automātiski, ja to var uz laiku atlikt pēc eh, sarunu laika starp komisiju un attiecīgo valsti. Tas nozīmē, ka komisijai ir jāsniedz informācija parlamentam un padomē pēc šī saruna perioda, un ja šajā laikā nav izdevies atrast kompromisu ar trešo valsti, tad ir jāizstrādā uh, pārtraukšanas priekšlikums, un tur ir jāpiedalās arī padomē un parlamentam. Bet tas uh, neietekmē komisijas iniciatīvas tiesības. Komisija jebkurā laika brīdī var izstrādāt priekšlikumu grozījumam par pielikumiem regulē 539 šķērsvē 2001. Tad tur ir runa par sarakstiem, par trešajo valstu piederīgajiem kas eh, vai nu ir, viņiem ir šis viespienākums, vai arī nav šie viespienākuma. Tālāk par 11. grozījumu to arī gribētu īpaši paskaidrot. Tur ir runa par pārtraukšanas mehānisma izstrādi, es to tā nosaukšu. To sauc par drošības klauzulu komisijā. Šis mehānisms ir ļoti svarīgs, tur ir jāņem vērā arī milzīgais imigrantu skaits. Jārisina šī problēma. Ir eh, ļoti svarīgi, kā skaidri jānorāda, ka neatkarīgi no procentiem un skaitļiem šie skaitļi vienkārši parāda, tie kalpo konkrētam mērķim, bet īstenībā tie vairāk arī neko nenozīmē. dalībvalstu ziņojumi. Tie parādās uh, dalībvalstu ziņojumos skaitļi, bet tā ir tikai viena daļa, bet mums ir arī ziņojumi, un uh, ziņojumi ir pamatā lēmumu pieņemšanai, vai visu pienākumu atcelt vai neatcelt. Tas nozīmē, ka vienkārši fakts, ka ir sasniegts kaut kāds skaitlis, kādu uh, iesakām grozījumā vai regulāri, viens pats nenosaka uh, atcelšanu. Vēl kaut kas parlamentam ir jāsņem informācija ja tiek iesniegti vīzu atcelšanas pieteikumi, tas nozīmē, ka parlaments piedalās, to vēl gribētu īpaši pasvītrot, arī tad, ja tas ir tikai kā viesa statusā komitoloģijas eh, procedūrā. Varbūt tas nav īsti optimāli mums. Kā lai to labāk pasaka? Es to atbalstu, bet uh, tas vienkārši ir sekas tām, uh, eh, kas ir komisijas prakse. Komitoloģijas uh, procedūru nedrīkst pārkāpt. Šeit uh, kompetences ir ļoti skaidri jāizteno tās kompetences, kas parlamentam pienākas saskaņā ar Lisabonas līkumu, un tas li, uh, koplēma procedūrā ļoti svarīgi. Tūlīt beigšu runāt, uh, sakarunātais un 12. grozījums šeit ir vēl runa par iespēju izdarīt izņēmumus, ja ir kādas glābšanas misijas. Īstenībā ir tā, ka, protams, apkalpe, ja ir glābšanas lidojums vai eh, tur nevar prasīt nekādas vīzes, ja notiek glābšanas eh, misijas pirmā katastrofa gadījumos. Tad ir arī afet grozījums, kuru gribētu šeit eh, pieminēt. No afet komitejas nāk priekšlikums, kā ir jāņem vērā arī mm, atcelšanas klauzula, jo tas varētu ietekmēt arī Eiropas Savienības ārlietu jautājumus. Tas nozīmē, ka raugoties uh, uz kādu gadiem varētu būt arī no Frontex vai Eiropola ziņojumi, vai arī patvērumu piešķiršanas aģentūras vai ārlietu dienesta uh, ziņojumi. Paldies! Thank you to the rapporteur. Paldies referentam, un tagad es došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem, tā kā Esterkungs, lūdzu. Merci, madame euh, la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlētos pateikties referentam par viņas sagatavoto ziņojumu un uh, direktīvai par komisijas ierosinātajiem grozījumiem uh, direktīvā 539 Eh, komisijas priekšlikumos eh, ir eh, ierosināti vairāki tehniski grozījumi, bet ir arī daži citi, kam varētu būt nopietna ietekme uz Eiropas Savienības ārējām attiecībām savā uzrunā es vēlētos galvenokārt pievērsties svarīgākajiem punktiem, un uh, referenta ierosinātiem grozījumiem attiecībā uz drošības klauzulu, nevis attiecībā uz vīzu, bezvīzu režīma, uh, pagaidu apturēšanu un uh, savstarpējības mehānismu. Komisija augstu vērtē šo grozījumu projektu, jo mēs uzskatām, ka lielākā daļa grozījumu saskan ar komisijas priekšlikumu virzību, un šie grozījumi uzlabo komisijas priekšlikums. Vienīgais izņēmums ir sa savstarpējības mehānismu jautājums. Uh, runājot par uh, tehniskiem jautājumiem, piemēram, par eh, civilās aviācijas lidmašīnu e, ekipāžas locekļu atbrīvošanu no vīzu prasībām. Tam mēs varētu piekrist, jo šis izņēmums attiecas uz ekipāžas eh, locekļiem tikai tad, kad viņi eh, ceļo darba darīšanās, nevis dodas atvaļinājumā. Tas pilnībā saskan ar komisijas sākotnējo domu runājot par drošības klauzulu jeb vī, vīzu bezvīzu režīma apturēšanu uz laiku. E, par e, ārkārtas gadījumiem, krīzes gadījumiem komisija ir ierosinājusi izmantot komitoloģijas procedūru, lai pieņemtu lēmumu par bezvīzu režīmu apturēšanu attiecībā uz trešo valsti. Tā ir vienīgā procedūra, kas nodrošina ātru rīcību. Darbojoties komitoloģijas procedūrā, protams, ir nepieciešams, lai būtu skaidri definēti kritēriji šās procedūras uzsākšanai, lai šie kritēriji nebūtu pārāk uh, neskaidri, kas dotu pārāk uh, lielu rīcības brīvību dalību valstīm, lai iedarbinātu šo mehānismu un tāpat arī, lai uh, tas pats sakāms par komisiju, ka tai jādod atzinums par to, vai ir jāaptur bezvīzu režīms vai nē. Tādēļ komisija savā priekšlikumā ir noteikusi kritērijus, varētu pat teikt matemātiskus kritērijus, kas nepieļauj pārāk lielu patvaļu. Uh, prezidentūras pārstāvi mums paskaidros, ka padomē dalību valsts iestājas pret elastīgākiem uh, kritērijiem. Bet uh, Eh, kad eh, attiecībā uz to, kad komisija pieņem lēmumus par eh, bezvīzu režīmu apturēšanu. Komisija ir pieņēmusi zināšanai referenta grozījumus, viņš strādā ļoti precīziem kritērijiem bet turpmākajās nedēļās vēl būs uh, diezgan aktīvas diskusijas par pado, starp padomi un parlamentu, un komisija varētu arī pārskatīt savu nostāju, uzklausot abu pārējo institūciju viedokli. Tagad par savstarpējības mehānismu. Komisija bija rosinājusi pārskatīt pašreizējo mehānismu vienā punktā proti to saskaņojot ar Lisabonas līgumu. Bet komisija jau no sākuma arī bija paziņojusi, ka tā būtu gatava uzklausīt iespējamus ierosinājumus par šā mehānismu uzlabošanu, par to, kā padarīt šo uh, pastāvošo mehānismu efektīvāku. Un šajā kontekstā mēs esam gatavi izvērtēt referenta uh, ieteikumus, bet tai pašā laikā jānodrošina, lai šie uzlabojumi ņemtu vērā līgumā noteikto institucionālo struktūru. Un mēs eh, šajā punktā varētu arī padziļināt diskusiju par referenta ieteikumiem, kas uzliek komisijai pienākumu par to, ka 90 dienu laikā pēc paziņojuma par savstarpējības noteikšanu uh, paredz, ka komisija paredz uh, bezvīzu režīma apturēšanu. Man šķiet, ka tas ir pārāk tālējoši ņemot vērā ekskluzīvās uh, komisijas Uh, iniciatīvas pilnvaras, tas neļauj komisijai izvērtēt situāciju, pieņemot šo lēmumu. Un līdz ar to komisija nevarētu atbalstīt šajā daļā referenti ierosināto grozījumu. Es vēlos arī atgādināt šajā kontekstā, ka jau no paša sākuma komisija ir norādījusi, ka tas ir politiski ļoti būtisks un jūtīgs jautājums un ka ir uh, Eh, nepieciešams apspriest šo jautājumu kopā ar parlamentu, kad rodas šādas uh, problēmas, uh, jo uh, jāsaka, ka drošības klauzula paredz uh, saskaņā ar vienu no grozījumiem paredz arī parlamenta iesaistīšanos ko, uh, komitoloģijas procedūrā. Šeit līdz ar to mums rodas zināmas problēmas. Mēs esam gatavi iesaistīt parlamentu aktīvāk, bet tomēr jāievēro ir komitoloģijas noteikumi, par ko ir panākt vienošanās starp institūcijām. Tie ir galvenie komisijas komentāri par uh, sākotnējo grozījumu projektu, bet mēs varam dot arī papildu paskaidrojums par tehniskākiem punktiem. Labi, atdošu atpakaļ vadības grožus priekšsēdētājiem. Yes. I thank you so much to the Vice Chair, Mrs. Sophie. And... Paldies Sofijai Intveldes kundzei par to, ka izpalīdzēja man. Tādējādi es varēju izpildīt citus pienākumus. Un tagad došu vārdu padoms pārstāvim Filipam Dzezīnska kungam, lūdzu. Labrīt visiem, labrīt priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es nedomāju, ka šobrīd padoms vīzu darba grupā būtu kāds svarīgāks jautājums kā šīs, un man ir jāsaka godīgi Lība komitejas pārstāvjiem. Uh, vēl pirms mēs bijām izlasījuši referenta viedokli, mēs vīzu darba grupas ietvaros informējām delegāciju par to, kādi ir uh, Lībe komitejas uh, sākotnējie viedokļi un novērojuma attiecībā uz šo dokumentu. Un es jums varu dokumentiem pierādīt un garantēt, ka vīzu darba grupas pārstāvi bija ārkārtīgi ieinteresēti, lai uzzinātu, kā rast pareizo līdzsvaru starp parlamenta un padoms viedokļiem. Un man ir jāsaka, ka šajā ziņā es esmu vairāk nekā gandarīts par sadarbību ar Dievs Temeras kungu un to, cik viņš bija atvērts sadarbībā ar mums. Mēs nolēmām vērsties pie parlamenta pēc iespējas agrīnākā šā procesa stadijā, lai uzzinātu parlamentu viedokli. Es domāju, ka pastāv diezgan liels izredzes rast risinājumu. Izlasot tiesdemeras ziņojumu, es redzu, ka tie ir tikai daži tādi jautājumi, kur būtu nepieciešams precizēt. Bet visā citādi es ar prieku varu teikt, nu, komisija gan apgalvo pretēji, ka vīzu darba grupas pārstāvi padomē lieliski saprot, ka tad, kad mēs runājam par šo te bezvīzu režīmu pagaidu apturēšanu, tad tam ir jābūt saprātīgam instrumentam. Pat tie cilvēki, kas šobrīd pie pašreizējiem apstākļiem varbūt domātu īstenot šo instrumentu, viņi apliecina, ka tas ir jāiekļauj regulas tekstā tādā veidā, lai nekad nebūtu paredzēta automātiska rīcība un diskriminācija. To visi saprot. Padome Es vēlreiz vēlos uzsvērt, neviens nevēlas neko citu. Taču galvenā problēma, un man ir jāsaka, tagad es runāšu tieši par šo te pagaidu apturēšanas mehānismu, jo pārējie jautājumi ir pārāk plaši, nu varbūt izņemot debats par savstarpējību, jo mēs neesam tik tālu vēl tikuši darba grupā. Uh, Bet runājot par šo te bezvīzu režīmu pagaida apturēšanu, par šo mehānismu, ja mēs gribētu īstenot tādu strikti matemātisku pieeju tik politiskam lēmumam un tik svarīgam lēmumam, tad mēs beig beigās secināt, ka mēs esam tā kā matemātikas stundā un mēs neizprotam īsti uh, šīs lietas būtību un sarežģītību. Padomu vēlas, lai tiktu sag saglabāt šie procentuālie radītāji, bet lai tiktu arī izsvērt, izvērtēt situāciju. Padomu uzskata, ka mums ir jādod pilnvaras komisijai, lai komisija izvērtētu ļoti detalizētu informāciju no dalību valsts kur ir grūtības, um, nu, lai varētu redzēt, vai šis te ziņojums, ar kur nākuši klajā dalība valsts, ir derīgs. Un tad, kad šis paziņojums ir izdarīts, tad, ja ir viens patvērumu meklētājs, un mēs zinām, ka ir runa par vienu cilvēku, tad mēs neatieksimies pret to matemātiski. Un šī iemesla dēļ procesa otrajā posmā mēs vēlamies, lai komisija uh, pievērstos eh, un izvērtētu dažādu ļoti svarīgu informāciju no Frontex, no IESA ziņojumiem, varbūt pat no Eiropola. Un es nesaku, tāpēc, ka te ir, atsau, to, tāpēc, ka te ir atsauc uz organizēto noziedzību. Nē, mēs to jau bijām pateikuši mehānismu pirmajā daļā. Galvenais vēstījums, ko es gribētu raidīt Lība komiteja, ir tāds, ka uh, mēs ļoti labi saprotam, ka mēs nevaram izmantot viens un tos pašus kritērijus, izvērtējot uh, situāciju Vācijā vai, piemēram, Luksemburgā. Nevar izmantot atšķirīgus kritērijus, piemērojot uh, šo klauzulu attiecībā uz dažādām valstīm, tātad, ka situācija atšķirs. Un tāpēc mēs vēlamies, lai komisija nākt klajā ar uh, papildus darbībām, lai tā pētītu šo dosjē un neizmanto tikai matemātiskas metodas. Uh, Es ceru, ka šī politiskā pieeja, kādu, kādai priekšroku dod padome, jums, dāmas un kungi, neliksies um, tāda, ka mēs vēlamies, lai šī metode būtu elastīgāka. Nē, mēs vēlamies vienkārši, lai tā efektīvi darbotos. Paldies Izīnska kungam, un tagad došu vārdu deputātiem. Fajons kundze, jūs esat ēnu referenti, došu jums vispirms vārdu. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties referentam, Demeras kungam, un tāpat arī paldies padomēji un komisijai, tāpat arī citu ēnu referentiem, citiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Pirmkārt, es vēlos norādīt, ka es esmu ārkārtīgi gandrīt par šiem priekšlikumiem, un es domāju, ka grozījumi ir ļoti labi, un tie tik tiešām uzlabo sākotnējo tekstu. Es domāju, ka mēs nonāksim pie laba risinājuma beigu beigās, kas attiecas uz grozījuma iesniegšanas termiņu. Es gribētu norādīt, ka tam vajadzētu būt 5. vai 6. decembrim, jo jo otrais ir jau šonadēļ, un es vēl gribētu norādīt arī uz Slovenijas priekšvēlēšanu kampaņu, un tāpēc mēs gribētu, lai šis datums būtu nākamajā nedēļā, ja jums nav iebildumi. Es ceru, ka te nebūs problēmas. Ir vairāk grozījumu, es gribētu pievērsties dažiem no tiem. Pirmkārt, kas attiecas uz um, šo te mm, saglabāšanas, šo drošības klauzulu. Es domāju, ka To vajadzētu saukt par aptur, pagaidu apturēšanas mehānismu. Tas ir labāks risinājums, un es ceru, ka tam piekritīs arī komisija un padome. Tas droši vien būtu pareizāk. Kas attiecas uz Eiropas parlamentu lomu, tad jau pagātnē mēs esam pievērsuši uzmanību parlamenta lomai, un Eiropas parlaments atbalstītu to, ja tam tik piešķirt lielāku lomu, un es gribētu lūgt jūs piekrist tam, ka komisijas, ka parlamentam lielāku lomu vajadzētu piešķirt jau komitoloģijas procesu pašā sākumā. Mēs izpelnījāmies lielu atbalstu Tad, kad nācām klajā ar uh, priekšlikumu, ka parlaments savu viedokli dod pirms uh, priekšlikuma iesniegšanas komisijai, protams, tas, tas nekaitētu komitoloģijai. Un kas attiecas uz uh, potenciālām satraucošām situācijām dalību valstīm, tad Eiropas parlamentam būtu jāsaņem šāda informācija un tam būtu jābūt tiesīgam jau no paša sākuma iesaistīties situācijas risināšanā. Kas attiecas uz savstarpējības mehānismu? Uh, Es varu tikai piekrist, ka dalību valstīm ir jābūt eh, tādām pašām rīcības iespējām, un es varu tikai atbalstīt to, ka ir jābūt šādam savstarpējības mehānismam. Taču šeit ir jāīsteno uzlabojumi, lai mēs varētu visi virzīties pa vienotu ceļu ar padomu komisiju. Es uzskatu, ka vissvarīgākais jautājums varbūt ir skaitļi. Neraugoties uz visu, es atbalstu padomas priekšlikumu, ka varbūt tam nebūtu jābūt uz tam izšķirošiem kritērijiem. Ārlietu komiteja ir izteikusies par eh, šo te procentu skaitļu svītrošanu, bet nu, varbūt, ka mums būtu jārunā tikai par tādām par tādu pēkšņu un lielu patvērumu meklētāju skaitu palielināšanos, kas būtiski ietekmētu kāds konkrēts valsts situāciju ar imigrantiem. Un tas attiektos ne tikai uz uh, pēdējo pusgadu, bet uz visu pēdējo gadu. Es domāju, ka varbūt šie skaitļi te nav izšķirošie, un es arī piekrītu padomē, ka komisijai būtu jāpadomā arī par citiem mehānismiem, jo būtu ļoti grūti izvairīties no fakta, ka jaunā regula netiktu izmantot vai piemērot tādā matemātiskā garā. Principā es varu atbalstīt referenta priekšlikumus No savas puses es neiesniegšu citus grozījumus, un es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie līdzsvars starp institūcijām un tādējādi panākt to, lai šis mehānisms uh, palīdzētu aizstāvēt mūsu valsts. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, jā, tas ir tehnisks ziņojums, ar lie, kam ir arī ļoti politiska ietekme. Un patiesībā mēs kā pilsoņu pārstāvī eh, saprotam viņu attieksmi pa attiecībā uz braucieniem ārpus Eiropas Savienības, un viņi var saskarties šeit ar grūtībām. Es eh, pirmā desmit gadu laikā, kad man bija iespēja ceļot, nomainīju kādus eh, piecus, sešus pases, man bija pilnas ar vīzām, un es ļoti labi saprotu šo aspektu. Tā pašā laikā ideālā gadījumā mums vajadzētu domāt pirmkārt par Eiropas Savienības solidaritāti. Šādā Eiropas Savienībā mēs vēl nedzīvojam, ceram, ka to sasniegsim kādreiz. Šobrīd, diemžēl, mums nav solidaritātes, kad ir runa par trešo valstu attieksmi pret dalību valstīm, jo dalību valsts jau nozīmē, ka valsts piedalās kaut kur Eiropas Savienībā, bet attiecībās ar trešām valstīm attieksme ir atšķirīga. Protams, solidaritāte nozīmētu arī to, ka tad, ja attieksme pret kādu dalību valstī ir atšķirīga, ne, tad būtu jārēģē visai Eiropas Savienībai kopumā. Bet, kā jau es norādīju, mēs vēl neesam sasnieguši šādu solidaritātes līmeni. Cerams, ka tas kādreiz notiks. Tādēļ mums tagad ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, dzīvojot reālā pasaulē. Un mums jāizvērtē, ko mēs varam past, panākt pašreizējos apstākļos, pat neņemot vērā to faktu, ka pavisam nesen parlamenta deputāti lielākā daļa parakstīja rakstisku deklarāciju pieprasot uh, ievērot solidaritātes principu. Tā kā šis jautājums ir tik ļoti jūtīgs daudziem Eiropas pilsoņiem, uh, man ir prieks par to, kā referents par šo jautājumu ir mans draugs Augustīns Dijas Demēra, jo mēs visi zinām, ka viņš vienmēr jautājumus risina ļoti pārdomāti un izsvērti un cenšas panākt maksimāli iespējamo reālā situācijā. Tādēļ es šobrīd uh, aprobežošos tikai ar diviem jautājumiem. Pirmais, es vēlētos saprast, uh, Eh, šo pārēju no 50% uz 60%. Vai, un es gribētu saprast, vai 60% ir tas pareizais skaitlis, un kāds iemesls uh, ir tam, ka mēs pārējām no 50% uz 60%. Un nākošais jautājums ir saistīts ar Eiropas parlamenta līdzdalību komitoloģijas procedūrā. Es tiešām vēlētos saprast, kā tas praktiski darbosies, kādas būs procedūras. Uh, gluži tā, tā iemesla dēļ, ka Eiropas parlaments uh, darbojas eh, tāpat kā nacionālajie parlamenti citādi. Mums ir vasaras atvaļinājums, mums ir smaragda nedēļas, baltās nedēļas. Kā tad tas varētu gluži praktiski darboties šis mehānisms? Tālāk par Eiropas parlamenta iesaistīšanos Es domāju, ka līdz grozījuma iesniegšanas uh, termiņa beigām es arī varētu sagatavot kaut kādu grozījumu par parlamentu pilnvarām. Paldies! Paldies! Tagad vārds Busatilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pievienoties kolēģiem, kuri uzslavēja Dievs Demēras kungu par viņa darbu pie šī ziņojuma un sagatavotajiem grozījumiem. Es uzskatu, ka ja mēs gribam mūsu vīzu režīmu padarīt ticamu, tad mums ir nepieciešams arī efektīvs apturēšanas mehānisms, kurš tiek iedarbināts tad, ja bezvīzu režīms tiek ļaunprātīgi izmantots. Un mums ir jādod skaidrs politisks signāls mūsu vēlētājiem, ka mēs iestājamies ne tikai par bezvīzu režīmu noteikšanu, kas, protams, ir labi, bet ka esam gatavi šo bezvīzu režīmu apturēt, ja sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota. Es vēlētos lūgt uh, referentam divus paskaidrojumus. Pirmais jautājums ir par uh, termiņiem vai grafiku, uh, kā viņš ir iecerējis, kāds uh, laiks paiet no tā brīža, kad uh, rodas uh, šī situācija, kad režīms it kā tiek ļaunprātīgi izmantots un to brīdi, kad tiek iedarbināts apturēšanas mehānisms. Un otrs jautājums, par ko runāja jau arī padomas pārstāvis, gribētu dzirdēt referenta viedokli par to, par diferenciāciju. Kā padome norādīja, situācija ir atšķirīga Luksemburgā, piemēram, vai Vācijā, jo ietekme ir pavisam atšķirīga šajās divās valstīs. Ja e, situācija vienā valstī ir tāda, ka valsts ir pārslogota, vai tas e, tiek ņemts vērā, iedarbinot e, apturēšanas mehānismu. Paldies, saka priekšstādātājs. Tagad vārds Zipels kundzei. Jā, jā, cik. Sirsnīgs paldies. Man ir tikai īsts jautājums. Es saskaros to pirms dažām dienām un esmu pārliecināta, tas ir viens no punktiem, kas konsultācijās uh, ir jāņem vērā. No vienas puses mums ir saraksts tām valstīm, kur uh, pilsoņi var bez vīzām ieceļot, bet no otras puses ir saraksts, ka tā, uh, no tā saucamajām drošām trešajām valstīm, veicams valstīm, un acīm redzot, iestādēm uz vietas ir šāda problēma, ka pilsoņi no bezvīzu valstīm ieceļo kā turisti, uh, bet savas uzturēšanās beigās pieprasa politisko patvērumu, kurš eh, tiek norādīts kā nepamatots, bet šeit var rasties grūtības attiecīgajā personām, personās atgriezt izcelsmes valstīs, ja šīs izcelsmes valstis nav drošas valstis. Es to vienkārši tā pieņēmu zināšanai kā problēmu un labprāt uzzinātu, vai iesaistās puses to arī ir iekļāvušas savā darba kārtībā, kas attiecas uz vīzu atcelšanas jautājumu. Mr. Alvaro. Jā, vārds Alvaro kungam. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Dievs Demēras kungs eh, vienmēr strādā ļoti precīzi un detalizēti Tādēļ desmitais grozījums, uz kuru vēlētos uh, koncentrēties, jo tur ir priekšlikums par paplašināšanu, un tas ir īstenībā pareizā virzienā, par savstarpējības mehānismu. Tas jau vairāk kādi tiecis pieminēts ne jau pirmo reizi, uh, arī ne šajā komitē pirmo reizi, bet mēs redzam, ka tas nedarbojas, un arī referents citādi nebūtu iesniedzis šeit savu grozījumu. Piemēri šeit ir, kā ir Kanāda un Čehijas republika. Uh, rakstiskais paziņojums, kas šogad ir pieņemts. Par to jau arī runāja kolēģi Roitēva, Otskikungs, Lamanīdis, Weber un es. Mēs toreiz to iesniedzām ar mēķi, ka komisija izstrādāt mehānismu un nevis divpusēji nolīguma prasa, bet izstrādātu savstarpēju kopēju kopienas mehānismu, kas garantētu, ka būtu pilnība, savstarpējība vīzu jautājumu attiecībā par trešajām valstīm. Šajā gadījumā arī apvienotā karaliste draudēja Austrijai. Šeit atkal ieviesta vīzu pienākuma, ja Austrija nedos pieeju nacionālajām pirkstu nospieduma datubāzē. Vīzu politikā tas tika izmantots kā spiediens, lai panāktu kaut ko citā jomā. Es domāju, ka arī uh, uh, arī ar mūsu partneriem un draugiem kādreiz kaut kas noiet greizi. Tādēļ mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu atkal parādīt, ka nevar tā dalīt un valdīt uh, eh, 27 dalību valstīs, bet tā vietā ir jāsadarbojas. Priekšlikums tādēļ ir tāds no mums, ka mēs atgrieztos pie sākotnējā dokumenta, priekšlikuma komisijas dokumenta div, no 2001. gada. 2001. gadā bija automātiskās savstarpējības mehānisms paredzēts. Proti, ja vienā dalību valstī Eiropas Savienība ir apturēta vīza, tad tas eh, savstarpēji automātiski tām, kas pārtraucas, attiecas arī uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas bija sākotnējais teksts 2001. gadā. Politiski, protams, tas ir atšķēdīts pēdējos desmit gados, un mēs ieteiktu grozījumu, um, ņemot vērā pieredzi, kas ir veidojusies uh, pēdējā laikā, grozījumu atkal ieviest 90 dienas, atkal šeit varētu uh, pieminēt, ko kolēģis Dievs Demira iesaka. Mēs saka, uzskatām, ka ir pamatoti, ka komisija automātiski uh, prezentētu savu priekšlikumu. Un tas paplašinātu, ka tā uh, pieredze, kas mums ir ekonomiskās pārvaldības pakotnes, proti ar automātisko uh, šie atgriezisko kvalificēto vairākumu, ka mēs to izmantotu. Proti, ka vairākumu, kvalificētu vairākumu no dalību valstī, ja to noraida, uh, tad priekšlikums uzskatāms par noraidītu, vai arī, ja Eiropas parlaments ar absolūtu vairākumu noraida priekšlikumu, kā tāda priekšlikums, komisijas priekšlikums skaitās kā noraidīt citādi. Pārtraukšana stātos automātiski spēkā, lai radītu līdzsveru un lai trešajām valstīm parādītu, ka Eiropas Savienība rīkojas kā kopiena kopā kas atbalsta arī tad dalību valstis, ja tām ir divpusējas problēmas ar trešajām valstīm. Es būtu pateicīgs referentam, ja viņš iekļautu, kā grozījumu mēs arī grozījumu iesniegsim rakstiski un par termiņu, grozījumu termiņu. Mums ir tikai viens šis grozījums, tādēļ es neiejaukšos diskusijā par to, kas būtu vislabākais datums. Paldies! Ok! Labi, paldies! Es jau, kungs, jūs kārta. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu apsveikt Dievs Demeras kungu ar šo ziņojumu. Es gribētu pateikties referentam par drosmu un solidaritāti, ko viņš apliecināja ziņojumā, pieminot savstarpējības mehānismu jautājumu. Komisija un padome vēlas izvairīties no šī jautājuma izskatīšanas. Es domāju, ka šis savstarpējības mehānisms, kas ir ierosināts, ir ievēr, ievērojami uzlabotu situāciju salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kurā Eiropas Savienībai nav nekādu konkrētu instrumentu savstarpējības eh, nodrošināšanai ārpus diplomātiskajiem kanāliem. Sarunas par vīzu režīmu var īstenot tikai padomu un komisiju un nevis pašas dalībvalstis. Praksē ir pierādījies tas, ka gan komisija, gan padome nemaz nav tik ieinteresēts atbalstīt dalību valstu aicinājumus, tad, kad ir runa par savstarpēju vīzu jautājumos. Un ir skaidrs, ka trešās valstis, kas uh, augstu vērtē šo savstarpējības principu, uh, būs spiest saprast, ka mums ir kopēja vīzu politika un ka pret visiem pilsoņiem ir jāizturs vienādi. Mēs vairs nevaram atļauties to, lai kopējā vīzu politika kalpot par pamatu diskriminācijai, kā tas notiek tagad. Vairāk nekā 100 miljonu iedzīvotāji tiek uzskatīti par mazāk vienlīdzīgiem nekā pārējie 400 miljoni. Un šeit es gribētu piebilst, ka Roitovs kundzes nesenā deklarācija neatiec tikai uz Čehiju, bet arī uz pārējām četrām dalībvalstīm, proti Rumāniju, Bulgāriju, Poliju un Kipru. Valstīm, kas uh, nebauda šo vīzu savstarpējības metodi attiecībā uz, attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. Es esmu pārsteigta, ka komisijas un padomas pārstāvi savos paziņojumos nav pauduši atbalstu Eiropas vienotības idejai. Viņiem gal galā būtu jābūt galvenajiem Eiropas Savienības atbalstītājiem un Eiropas vienotības atbalstītājiem. Uh, kāpēc mums būtu jāklanās trešo valstu priekšā. Vēl mēs esam nobežījušies par to, ka Eiropas Savienība, un pēc tam mēs vēl brīnamies, kāpēc pret Eiropas Savienību tā iztur startautiskajās attiecībās. Es domāju, ka savstarpējības mehānisms, kuru Demērs kungs šeit ir iekļāvis ziņojumā, skaidri attieksies uz tām valstīm, kas saglabā vīzu prasību attiecībā uz citām valstīm, un es šādu viedokli atbalstu. Es arī gatavojos šajā ziņā iekļautu grozi, iesniegt grozījumu par šo jautājumu. Paldies! Es ceru, ka komitejas deputāti un Eiropas parlamenta deputāti kopumā man atbalstīs, jo man šķiet, ka mēs, Eiropas parlaments, esam vienīgie, kas vēlas, lai šī solidaritāte un vienotība Eiropas Savienībā tiktu saglabāta. Paldies, Roitaus kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam un paldies Āvaro kungam par to, ka viņš precīzi aprakstīja situāciju, ļoti precīzi to novērtēja. Tieši runājot par savstarpējības mehānismu, solidaritāti un Eiropas Savienības vienotību, viņš to izklāstīja ļoti pareizi. Komisija šķiet uh, nepārstāv dažu dalību valstu intereses savstarpējības mehānisma jomā. Tādēļ paldies referentam, ka viņš manu priekšlikumu, manu grozījumu ir pieņēmis vēlētos vēl uzsvērt, ka šo priekšlikumu nevar noraidīt. Ir svarīgi, ka padome, tīpaši polijas prezidentūra, lai tā saprastu, ka uz spēles ir likts daudz vairāk, jo divpusējās attiecības īstenībā traucē Eiropas Savienības eh, vienotībai, divpusējās attiecības starp eh, Kanādu un Čehijas Republiku vai citām valstīm, īstenībā parāda, cik nespējīga ir Eiropas Savienība pildīt savu atbildību, savu atbildību, ko tā ir pārņēmusi no savām dalību valstīm. Tas nozīmē, ka komisija vai vismaz daži komisāri nav spējīgi noskaidrot šo situāciju. Otrais punkts, uz ko es vēlētos norādīt, tas nav jautājums par Kanādu vai ASV vienā pašām, bet es gribētu teikt, ka arī Arābu Emirātos vecajā dalību valstī, veco dalību valstu pilsoņi var braukt bez vīzām. Tieši tāpat kā šo valstu pilsoņiem arī nevajag vīzas, bet jaunajā, jaunajām dalību valstīm ir vīzu pienākums. Tā ir vēl viena problēma, ko varbūt varētu desmitajā punktā grozījumā noskaidrot. Bet ir jāmeklē risinājums. Risinājums, eh, kādā veidā uh, komisija ir reaģējusi uz paziņojumu, uz daudz deputātu paziņojumu. Komisija to neizskatīja kā steidzamības jautājumu. Šķiet, ka tur kaut kas uh, nerisinās pareizi. Ir vēl viena problēma. Jāsaka, ka Čehijas pilsoņi, ja viņi pieprasa vīzu, viņiem ir jāgaida vairākas nedēļas, trīs līdz piecas nedēļas. Viņiem pat divas reizes ir jābrauc uz Prāgu, cauri visai valstī, lai pieprasītu šo vīzu. Un uh, ir uh, jāiesniedz arī banku izdrukas. Tas ir kaut kas tāds, eh, kas nav paredzēts uh, Eiropas Savienības līgumā, tad, ja viņi pieprasa, piemēram, Kanādai vīzu. Un viņiem arī jānorāda, ka viņi nav adoptējuši bērnu. Tas ir pirmajā formulārā, piemēram, jānorāda. Un ja es to visu tagad iedomājos un iztēlojos, tad es gribētu uzdot jautājumu, vai tad eh, Čehijas eh, pilsoņi, ja viņi būtu adoptējuši bērnu, eh, vai arī, ja viņiem ir šāds adoptēts bērns, bet ārpus Čehijas, tad kaut kur citā, kāda citā valstī, kāds bērns, ko viņi finansiāli atbalsta. Uh, ko viņi nav uzņēmuši savu ģimeni, bet kaut kur pavisam tālu, kādā citā valstī, vai tad tas arī ir jānorāda, vai tad tas kaut kas krimināls, vai arī viņi to nenorāda, vai tad tas ir kāds pārkāpums. Es domāju, ka šajā jomā Eiropas Savienībā ir jārīkojas, jo rodas ļoti liela aiza starp mums un uh, Un, protams, ka arī lielie eiroskeptiķi vēlas izmantot šo uh, aizu un vakumu. Tagad vārds Diezdem Eiroskungam, lai viņš varētu atbildēt. Jā, es atvainojos uh, Bronks kungam vispirms vārds. Jā. Uh, Um, atceļot vīzas, uh, mēs pieņemam, ka nebūs pieaugums uh, nelegālā imigrācijā. Protams, apturēšanas mehānisms ir apsveicams, bet tas netiek iedarbināts tikai līdz tam brīdim, kad ir jūtams pieaugums migrācijā. Bet uh, pat tad tas varbūt netiek iedarbināts, kā tas tika norādīts valstis, kurās ir mazs ienākums uh, uz vienu iedzīvotāju pēc IKP, kam ir uh, mazāk sociālo pakalpojumu vai citādi, protams, uh, imigrācijas pieaugums rada sarežģījums. Uh, Tā pašā laikā vīzas um, neaizskavē imigrāciju pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, lai studētu vai uh, strādātu. Vīzas vienkārši palīdz nošķirt uh, vēlamos ieceļotājus no nevēlamiem iedzīvotājiem. Braucot uz Austrāliju, piemēram, uh, Mm, to nevar uh, iegūt elektroniski, bet galvenais mērķis ir padarīt šo sistēmu efektīvāku un ātrāku, nevis uh, kaut ko kavēt. Uh, savstarpējības prasība ir patiesībā tāds novēršanas manevrs Nabadzīgākām valstīm šādas savstarpības trūkums nerada nekādus draudus, bet tas drīzāk apdraud bagātākās valstis. Paldies. Tagad vārds referentam Dievsam Demēras kungam. Bueno, muchas gracias, señor. Lies paldies, priekšādētāji. Pirmais lasījums ir. Uh, Tās, protams, ka mums tagad jārisina tehniski jautājumi, bet kaut galā tiem ir ļoti arī politisks saturs. Vēlētos būt pieklājīgs un atbildēt pagaidām ļoti vienkārši. Varbūt vēlāk mēs varēsim iedzināties detaļās. Teikšu vienkārši sekojošo. Sirdnieks paldies komisijai, protams. It īpaši jums paldies par jūsu komentāriem. Pozitīvi es vērtēju ziņojumu un grozījumus. Jūs arī to teicāt, jūs teicāt, ka grozījumi uzlabo ziņojumu, jūs teicāt arī izteicāties par manu nostāju par sastarpējības mehānismu. Jūs piekrītat par uh, apkalpes locekļiem, ka tos uh, vajadzētu atbrīvot no vīzu pienākuma par 11. grozījumu. Tur ir runa par pārtraukšanu. Es domāju, ka tur vajadzētu paskaidrot gan komisijai un citiem, kam ir uh, šaubas, ka mans priekšlikums nekādā veidā nevēlas uh, pārkāpt uh, pāntu, kas būtu komitoloģijas pamatā. Nekādā veidā to nepārkāpt. Komisijas iniciatīvas tiesības netiks ietekmētas tieši otrādi. Mēs vēlamies, un to vēlētos šeit īpaši var apstiprināt, ka mēs eh, īstenosim principus un eh, īstenosim arī labo gribu, kuru ir signalizējušas gan mēs, gan arī komisija. Mēs vēlamies, lai parlaments būtu pārstāvēts. Ne tikai procedūras uzsākšanā, bet arī jau tajā laika brīdī, kad uh, dalība valsts uzzina, ka šāds jautājums vispār ir parādījies. Matemātiskie kritēriji. Matemātiskie kritēriji. Atbildēšu uz jautājumiem, kas tika uzdoti par procentiem. Matemātiskie kritēriji vēlas uh, izvairīties no automātisma un vēlas radīt elastīgumu. Tad šie matemātiskā kritērija 50-60%. Tas ir kaut kas, ko, protams, var arī mainīt vai arī šeit neiekļaut. Tas jau nav kā akmenī cirsts. Es piekrītu, ka tas ir jautājums, pie kā vēl darbs ir jāturpina. Savstarpējība. Tas ir desmitā grozījuma jautājums, tas, manuprāt, ir labi paskaidrots. Un tad vēl sekojošais. Mēs vēlamies elastīgāku sistēmu. Tas ir svarīgi, lai arī komisija nomierinātos. Jūs varat runāt ar referentu. Esmu gatavs ar uh, jebkurā laikā ar jums runāt, nevēlos nekādā gadījumā pārkāpt nekādus uh, nolīkumus. Tieši otrādi, man uh, šķiet, ka ļoti būtiski, lai parlaments būtu klāt visās procedūras uh, posmos, gan uh, viesas statusā, gan arī koplēmuma uh, statusā, tātad ar pilnām tiesībām. Kā jau teicu, tas ir saskaņojums ar uh, komisijas iniciatīvas tiesībām. Protams, ka mēs uh, respektējam arī komitoloģijas noteikumus. Domāju, ka uz to esmu atbildējis. Būšu jūsu rīcībā, kad uh, strādāsim pie vienošanās panākšanas. Zinskai kungs labprāt uh, gribētu teikt paldies par eh, to gatavību, ko signalizējāt par eh, sarunām un arī par vēlmi virzīt lietu uz priekšu. Tā ir arī vīzu grupas svarīgs jautājums sadarbībā ar padomi. Manuprāt, vīzas grupā, vīzu grupa, protams, vēlas uh, līdzsvaru, mēs, protams, arī to vēlamies. Līdz ar to mums vienkārši jāturpina darbs jāveido daudz kontakti ar parlamentu, gan ar ēnu referentiem, gan ar referentu. Visi kolēģi jau arī uzsvēra, ka šī ziņojuma svarīgs jautājums ir drošības klauzula un pārtraukšanas klauzula. Tam, protams, ir jādarbojas. Ja tas nedarbosies, tad mūsu darbs eh, sevi nebūs attaisnojis. Un arī automātiskā nediskriminēšana, tam arī jādarbojas. Nu jā, pārtraukšana, tas ir jautājums par šiem procentu likmēm. Uh, vai tam ir jābūt tādiem konkrētiem vai nē, esam par to, ka par to var vienoties. Ar instrumentu, kas parūpētos par to, ka šeit uh, nebūtu automātisma kas attiecas uz pārtraukšanu, to, protams, ir ļoti precīzi jāizanalizē. Gan procentu vērtības, tas vienkārši ir viens elements, kas papildus nāk klāt bet tas nav izšķirošais elements. Un, protams, ir jāveic arī vērtējums procesa laikā, arī par to, ko saka Frontex, ko saka Eiropols, ko saka patvērumu pie, piešķiršanas uh, dienas. Un, protams, attiecībā uz ārlietu uh, jautājumiem ir jāuzklaus arī ārējās rīcības dienesta viedoklis. Bija arī vairāk jautājumi no kolēģu puses un padoms pārstāvja puses par ietekmi. Ietekme, protams, ka tā nav vienāda, ja runa kā, piemēram, par Luksemburgu vai Vāciju. Ir, eh, es piekrītu arī Alvaro kungam. Protams, ka ir ļoti labi sadarboties uh, visam 27 dalībvalstīm un nevis rīkoties katrā gadījumā atsevišķi. Ir runa šeit par solidaritāti. Arī Renāta Vēber to pieminēja. Tādēļ mēs uh, darbojamies kopā 27 dalību valstis, bet analīze jau notiek pa katru atsevišķo gadījumu. Vispārējais ir instrumenti, lai noteiktu vai pārtraukt vīzu pienākumu. Tātad šeit darīšana nav tikai ar matemātiskām formulām. Jūs vēlaties konsekvenci, arī es to vēlos. Otrais jautājums. Gribētu teikt, ka jūs esat radījuši gan padomēm komisiju ļoti skaidru vēstījumu. Tas jau nav tikai referenta personīgais viedoklis, bet šeit ir runa par dalītu kompetenci. Uh, Un šeit pastāv ļoti tāda liela vienprātība. To patiešām var teikt, reāli lūkojoties, ir tāds pla plaša vienprātība, uh, plaša viedokļa sakritība parlamentā, Libe komitejā, ko šajā gadījumā pārstāv, ka šajā gadījumā pārstāv parlamentu. Tas ir arī ļoti svarīgi, domājot par vēlākām sarunām ar padomi un komisiju. Vajonas kundze, es jums piekrītu. 6. decembris grozījumu termiņš. Jā, man tas varētu būt 12. Uh, eh, dienas laikā, 6. decembris. To varētu ņemt kā grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies, ka jūs pateicāt, ka pārtraukšanas mehānisms ir labāks iedziens. Paldies, ka atbalstījāt. Paldies arī, Tāņa, ka jūs uh, vēlties šeit eh, spēcīgāku parlamenta lomu. Protams nepārkāpjot nekādus citus noteikumus. Mēs vēlamies būt klāt komitoloģija, bet mēs nevēlamies pārkāpt procedūru par savstarpējības mehānismu. Es priecājos, ka jūs atbalstāt manu viedokli, jūs atbalstāt mehānismu, jo tas arī attiecas uz solidaritāti. Un mēs šeit rīkojamies apņēmīgi. 2011. gada martā jau arī mēs to parādījām. Afets uh, saka, ka, nu jā, ja procentu likmes šeit svītrotu, uh, par to var vienoties. Un, principā, šeit runa ir par to, kā izvairīties no automātisma. Jūs atbalstāt manus priekšlikumus, nevēlaties šeit grozījumus. Paldies, Fajonas kundze, Renāta Vēbere. Paldies, uh, sirsnieki. Tas viss bija tā ļoti atbalstoši, arī ļoti precīzi savstarpējības garā arī es vēlētos izteikt savu atbalstu. Esmu atbalstu tavu viedokli, ir ļoti svarīgi eh, atbalstīt solidaritāti Eiropā. Jo solidaritāte, tā ir jābūt eh, mūsu rīcies pamatā, tas ir arī Lisabonas līguma pamatā. Sirsnieks paldies par tavu uzticēšanos, Renāte. 60%, 50%. Par šo jautājumu es jau runāju, uz to atbildēju. Runa ir par to, ka šeit vajadzētu izvairīties no automātisma. Ir jābūt vairāk iespējām debatēt, analizēt, analizēt katru konkrēto gadījumu. Un arī parlamenta loma komitoloģijas procedūrā, tur nevajadzētu īpaši bažieties, ja to visu lasa, ja paraugāmies uz šo grozījumu, tad eh, ļoti skaidri redzams, ka komatoloģijas procedūra šeit nekādā veidā netiek pārkāpta. Runa ir par to, ka parlaments šeit ir novērotē viesa lomā un ņem vērā komisijas priekšlikumus. Buzutilkungs, sirsnieks paldies par komentāru. Jā, patiešām šeit ir, eh, tā ļoti konkrēti norāda, šeit ir uh, jāveido tāda vīzu sistēma, kas būtu ļoti ticama, uzticama. Lai sistēma būtu uzticama, mums ir jāparedz uh, pārtraukšanas mehānismus, kas būtu efektīvs. Paldies par komentāru. Gribētu vēl divus paskaidrojumus par termiņiem un par to, ko teica Buzutilkungs. Negribu runāt šeit pārlieku ilgi, bet ja ļoti uzmanīgi izlasīsiet, ko, kas ir 11. un 12. grozījumā, tas īstenībā ļoti skaidri pateikts. Es domāju, ka Sēmon ar to esmu atbildējis uz to, ko tu šeit pieminēji. Tu teici par ļaprātīgu izmantošanu un par ietekmi, kas no tās varētu rasties mazās dalībvalstīs vai arī lielās dalībvalstīs. Protams, ka tas ir atšķirīgi, vai tā ir Luksemburga, Vācija, Slovenija vai Francija. Zipars kundzei atbildēšu. Jūs zināt, ka ir šāds pozitīvais saraksts un negatīvais saraksts. Pirmajā un otrajā pielikumā tas ir izklāstīts, bet tas jau nav uz visiem laikiem tā, uz mūžīgiem laikiem. Kad uh, stāsies spēkā regula, uh, kopš tā stāsies spēkā, tas jau astoņas reizes ir mainīts. Tā ir tā kā tāda nemitīga pārmaiņa. Uh, atkarībā no situācijas, kāda rodas starp Eiropas Savienību un uh, attiecīgajām valstīm vai nu pirmajā vai otrajā sarakstā. Alvaro kungam. Paldies, Aleksandri, par to, ko tu teici. Desmitais grozījums, tas ir uh, tās labs ceļš. bija arī norāde uz savstarpējības mehānismu. Šeit ir signalizēta piekrišana arī manam priekšlikumam, tad tur ir Kanādas piemērs, jā, tu esi par to, es arī esmu ļoti laba, ka mēs esam abi par to, ka ir nepieciešams uh, kopienas uh, mehānisms. Protams, ka tas ir vajadzīgs. Kopienas mehānisms ne tikai, lai mēs varētu būt solidāri, bet lai būtu arī ticami. Tur bija arī piemēri, kas parāda, ka situācija vienmēr nav optimāla. Piemēram, pavienoto karalisti un uh, Austriju, tur bija lūgumraks arī par uh, pirkstu nospiedamē, bet mums visiem 27 ir jāstrādā kopā. Uh, Aleksandru teica, ka ir šis savstarpējās atzīšanas mehānisms 20 dienas. Man uh, īstenībā patiktu, ja tu iesniegtu rakstisku grozījumu, tad mēs par to varētu vienoties. Es domāju, ka tā nebūs nekāda problēma. Enciju kungs, sirsnīgs paldies. Sirsnīgs paldies par šo komentāru, par manu priekšlikumu. No visas sirds paldies. Paldies arī par priekšlikumu par sastarpējības mehānismu. Es esmu tādas pašās domās kā tu. Uh, Vīzu politika nedrīkst izraisīt diskrimināciju 27 dalību valstu Eiropā. Protams, mēs varam runāt par grozījumu, ko izniegusi Austrija. Tur bija par Čehijas republikas gadījumu, arī par citiem gadiem, arī Rumānija tur ir pieskaitāma. Tur arī ir diskriminācija vērojama, un mēs jau diskrimināciju vēlamies novērst. Tālāk Rātavas kundzei atbildēšu. Paldies arī jums. Jūs arī atbalstāt Aleksandru Avaro viedokli, arī manu viedokli. Komisija tiešām cenšas. Komisija vēlas mums visus pārstāvēt. Komisija ļoti cenšas strādāt. Vēlas panākt arī vienošanos. Ir ja īpaši par šo gadījumu es jums pilnībā piekrītu. Mūsu savstarpējības mehānisms, savstarpējības priekšlikums Mm, to jau neviens nenoraida. Manuprāt, mums pilnībā vajadzētu kā parlamentam uzņemties savu atbildību. Jūs runājat par Arābu Emirātiem, un jūs izteicāt nožēlu, ka komisija nav rīkosies atbildēs pietiekami ātri arī par Kanādu un Čehijas republiku. Jūs arī konstatējāt, ka Eiropas Savienība ir jārīkos, protams, tādēļ ja mēs šeit esam. Rungs kungam, paldies! Jūs izteicāt bāžas par savstarpējības me mehānismu un par pārtraukšanas mehānismu. Jūs teicāt, ka savstarpējās, savstarpējības mehānisms nav nozīmīgs. Nē, tā nav. Eh, jūsu vērojumi bija pareizi, bet eh, apgalvojums, kā sastarpējība nav nozīmīga, to es nevaru atbalstīt, jo tā ir ārkārtīgi nozīmīga. 2011. gada martā paziņojumā parlaments ļoti skaidri pateica, ko tas vēlas. Mēs vēlamies 27 eh, dalību valstu savstarpējību, bet nevis katra atsevišķā gadījuma savstarpējību. Uh, priekšstādākungs, manuprāt, mēs veltījām ļoti daudz laika šis svarīgajai tēmai. Siežnieks, paldies visiem par līdzdalību. Paldies arī, eh, gribētu teikt, padomē un komisijai, ka mēs eh, strādājam un eh, liksim pie sirds visu teikto un pārstāvēsim kopīgi viedokli kā parlaments. Paldies, tā bija ļoti detalizēta diskusija par ziņojumu priekšlikumu un, manuprāt, kā datums uh, šeit arī grozījumiem ir 6. decembris, 12. dienā. Piekrītam. Uh, piekrītam grozījumiem, referents arī piekrīt grozījuma iesniegšanas termiņam. Uh, Fajons kundze ir ēnu referente, arī piekrīt. Mēs varam tagad pārīt pie nākamā punkta darba kārtībā un gribētu arī atkārtināt, ka mēs esam drusku iekavējuši laiku. Tas nozīmē, ka mums tagad ir jācenšas ātri virzieties uz priekšu un uh, atkal ietaupīt laiku, un nākamajā punktā, pēc nākamā punkta būs balsošana. Būtu ļoti svarīgi, lai jūs būtu paņēmuši savas balsošanas kartītes. Tātad pēc nākamā punkta būs balsošana. Tagad pāriesim pie sestā punkta. Tur ir runa par grozījumu izdarīšanu regulā ar ko izveido kopienas vīzu kodeksu. Referents ir mūsu kolēģis Louis Michels. Louis Michels tagad prezentēs ziņojumu projektu, un tad mums būs iespēja pavisam īsi, tiešām pavisam īsi, dosim vārdu arī komisijas un prezidentūras pārstāvjiem. Mišēl kungs, tev jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs jums ļausim ietaupīt nedaudz laiku. Mūsu iepriekšējā sanāksmē mēs uh, precizējām, ka šeit ir runa par tehniskiem grozījumiem lidostu tranzīta vīzām. Šeit ir paredzēts, ka trešo valstu pilsoņiem, kam ir spēkā esoša vīza, ko ir izdevusi dalību valsts, kas vēl nepiemēro Schengenas normas, tātad apvienotā karaliste, Īrija, Kipra, Rumānija, Bulgārija, ka šā, šīm personām nav nepieciešama vīdes uh, lidostas tranzīta vīzas. Tas ir loģisks risinājums un tas negroza dalību valstu uh, praktisko rīcību. Savā ziņojumā es atbalstu šos priekšlikumus un aicinu Libi komiteju atbalstīt šos priekšlikumus. Es aicinu iekļaut divus uh, grozījumus, tehniskus grozījumus 11., 10. un 11. apsvērumā. Tas arī viss priekšstādātājs. Et après la présidence, la commission. Un tagad, uh, tagad komisijas pārstāv uzstāsies, vai jūs esat zālē? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vēlos pateikties referentam par to, ka viņš ļoti ātri mūs iepazīstināja ar savu ziņojumu, kas atspoguļo vienprātību, kas tika panākt pirmajā uh, diskusijā Lībe komitejā. Komite Sija varētu atbalstīt referenta abus grozījumus, kas saskan ar līdzīgiem grozījumiem, kas ir sagatavoti padomē. Paldies komisijai, tagad vārds Polijas prezidentūrai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, jā, šī ir tiešām izcīnījuma šis ir izcils piemērs uh, institūciju sadarbībai roku rokā. Paldies! Paldies! Tiešām tas bija ļoti ātrs darbs, Zomers kundze. Arī pavisam ies komentārs. Es piekrītu referentam. Es domāju, ka ir pareizi izdarīt šo tehnisko piemērošanu. Uh, Atmiņā tas bija īstenošanā, tā, no tās izrietē tas, ka šeit eh, varbūt tā, ka drusku neliela detaļa trūka, lai visu skrūvītu trūka, lai visu mehānismu saglabātu stabilu. Tādēļ paldies referentam, un es domāju, ka tautas partijas eh, politiskā grupa to atbalstīs. Danke, no Haimal. Mr. Ensju. Ensju kungs, lūdzu. Paldies, ka ēnu referents. Es un D grupas vārdā varu teikt, ka mēs atbalstam šo ziņojumu un uzskatām, ka ņemot vērā ziņojumu tehnisko raksturu, neko daudz šeit arī nevarētu piebilst. Vienīgais, ko gribu norādīt, ir tas, ka uh, Rumānijai un Bulgārijai būtu labāk, ja tās būtu uzņemtas Schengen zonā, tad šādi grozījumi nebūtu pat nepieciešami. Paldies! Liels paldies visiem! Tas mums ir palīdzējis atgūt nokavēto laiku. Un, uh, Mišela kungs, varbūt jūs vēlaties teikt kādus noslēguma vārdus pēc šīm debatēm. Merci encore! Paldies vēlreiz! Līdz ar to esam beiguši izskatīt šo darba kārtības punktu un tagad pārējām pie elektroniskās balsošanas, kā šeit rakstīts programmā darba kārtībā. M mums ir septītais darba kārtības punkts e, - novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Schengenas akī piemērošanu mēs balsosim par ziņojumu, ko ir sagatavojis mūsu kolēģis Karlos Koeljo. Viņš ir sagatavojis un uh, raf, referentam ir iesniegt kompromisu grozījumi, un viņš ir arī gatavs mūs informēt par sarunu rezultātiem. Vārds uh, Koeljo kungam. Liels paldies priekšsēdētāji! Mums ir jābalso par uh, starp politiskajām grupām panākt to kompromisu. Un šeit ir pieci punkti. Pirmkārt vēlos pateikties ēnu referentiem par labo darbu un par plašo vienprātību, ko mums izdevās panākt Libe komitejā. Otrām kārtām vēlos uzsvērt, ka mums tiešām ir nepieciešams Eiropas Schengenas akī piemērošanas uh, izvē, novērtēšanas mehānisms, jo ir nepieciešams veikt efektīvu izvērtēšanu. Treškārt, gribu teikt, ka centos ņemt vērā lielāko daļu kolēģi iesniegto grozījumu, bet dažus grozījumus tomēr nevarēja atbalstīt, jo tie bija uh, pretrunīgi un bija šeit arī tīri juridiski ierobežojumi. Un uh, mans ceturtais un pēdējais punkts ir, um, uh, es gribu teikt, ar savu balsojumu Eiropas parlaments parādīs, ka tas kopā ar uh, padomi un Eiropas komisiju uh, ir uh, gatavs izvērtēt uh, juridiskus risinājumus, lai panāktu kompromisu starp trim institūcijām. Un priekšsēdētāji, es domāju, ka tagad esam gatavi balsošanai. Priekšsēdētājs, paldies! Mums ir tāds orientējošs balsojums un attiecībā no tā rezultātiem tad arī mūsu referents uh, sāks sarunas ar padomi. Vai visi ir gatavi? Vikstroms kundze, jūs laikam nesat paņēmusi balsošanas kartīti. Jā, man tiešām ir eh, neērti teikt, es nevarēju atrast savu balsošanas kartīti un tādēļ balsošu paceļot roku. Lūdzu, ņemiet vērā manu balsojumu. Tas man nekad agrāk nav tā gadījies, tā ir pirmā reize priekšstādātājs saka, tā katram no mums var gadīties. Trianta Felīdis kungs Man arī tā gadījās, saka Triante Filides kungs. Priekšsēdētājs, jā, labi, tad sāksim balsot. E, jums ir izdalīts balsošanas saraksts un kompromisi. Pirmais kompromiss. Kas par to? Kas pret? Atturas pieņemts. Viens atturās, viens atturējās balsošanā. Daži grozījumi tagad atkrīt, un mēs nonākam pie pirmā mutiskā grozījuma, kas par to pret atturas pieņemts. Otrais mutiskais grozījums. Mm. Nē, tomēr mums jābalso par 45. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Otrais mutiskais, kas par pret atturas pieņemts. 47. kas par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Trešais mutiskais, kas par pret atturas pieņemts. 52. kas par pret atturas pieņemts. Tagad trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 56. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 57. Kas par? Pret atturas noraidīts. Ceturt, ne, ceturtais mutiskais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Sešdesmitais. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 59. Kas par?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 pret, atturas. Nav skaidrs rezultāts. Mums jāpārbauda balsojot elektroniski par 64. grozījumu. Sākam balsot. All the vote is closed. Beidzam balsot. Es pats nevarēju nobalsot, man nedarbojās balsošanas iekārta, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, par procedūru jūs vēlaties. Man nav līdzi balsošanas kartīte, bet es balsoju pret un es esmu no tautas partijas grupas. Anna... Se, se può registrare il mio voto contrario, anche se non ho la carta di voto. Es tikai gribēju teikt, ka gribu balsot pret, bet jūs nobalsojāt par. Un Jānte Filīdes kungs, kā tad? Nu, pārbaudīsim vēlreiz. Balsosim vēlreiz. Sākam balsot. Sāk, balsojam. Jā, lūdzu. Vai jūs balsojat? Tagad beidzām balsot. Kāds ir rezultāts? Veikstrāms kundze un Tianta Fildes kungs par. Tagad man ir balsošanas kartīte. Tātad tikai Vikstrāms kundze vēl ir bez kartītes. Tātad. Nu, Un vēl viens kolēģis balso pret, tā tad 21 ir pret un pār ir 23, līdz ar to grozījums ir pieņemts. I see. So, so 20, one in favor. So it's, so it's, it's 23 to 20 against 22. Tātad pār 23 pret 22. Vai tad mums atkal jābalso? Vikstroms, kundze, jūs balsojat par? Tātad viens vēl ir par un divi ir pret, un mēs joprojām esam pieņēmuši šo grozījumu. Vai jūs vēlaties vēlreiz pārbaudīt? Labi, nu? balsosim vēlreiz. Sākam balsot vēlreiz. Now closed. Beidzām balsot. Tagad ir Vikstrom balso pār tā tā 23 par un 22 pret, jo projām šis grozījums ir pieņemts. Labi, pārējām tagad pie piektā mutiskā grozījuma, kas ir par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 13. atsaukts, tagad 68. kas par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret pret atturas pieņemts, 16. kas par pret atturas pieņemts, 6. mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 69. kas par pret atturas pieņemts, 70. par pret atturas pieņemts, 7. mutiskais, kas par pret atturas pieņemts, 17. 71. kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 71. grozījumu. Balsojam par 71. grozījumu, sākam balsot. Kāds tad rezultāts? Noraidīts, noraidīts. 72. ar Es saprotu, ka šeit ir mutisks grozījums vēl klāt, jā. Ja? 72. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais mutiskais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 74. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. mutiskais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 76. Kas par? pret atturas pieņemts, 77. kas par pret atturas pieņemts, 10. mutiskais kas par pret atturas pieņemts, 6. kompromiss kas par pret atturas pieņemts, 80. kas par pret atturas pieņemts, 7. kompromiss kas par pret atturas pieņemts pieņemts. Astotais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 85. kas par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējām pie desmitā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. 20. kas par pret atturas pieņemts. 11. mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 91. kas par pret atturas pieņemts. 92. kas par pret atturas pieņemts. 22. kas par pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas pieņemts. 93. Ka, par pret atturas pie, noraidīts. 12. kas par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. 11. kompromiss par pirmo apsvērumu. Kas par? pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. 13. mutiskais kas par pret atturas pieņemts. 26. kas par pret atturas pieņemts. 27. kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. kas par pret atturas pieņemts. 31. kas par pret atturas noraidīts. 29. kas par pret atturas pieņemts. Ot, 33. Kas par? Pret atturas pieņemts. 34. Kas par? Pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 36. kas par pret atturas pieņemts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 38. kas par pret atturas pieņemts. 15. mutiskais, kas par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Daži grozījumi atkrīt, un tagad mutiskais 16. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsojam par tekstu ar visiem grozījumiem. Gala balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot. Vikstroma ir par. Tas nozīmē, ka 42 neviens nav pret, četri atturās. Tātad 43 pār, neviens nav pret un četri atturas. Apsveicam Koeljo kungu. Tagad. No, tas nozīmē, ka mēs pārējām pie astotā darba kārtības punkta. Un tā būs Eiropas komisijas iekšlietu ģenerāla direktorāta ģenerāla direktoru paziņojums par komisijas priekšlikumiem. Tātad Eiropas komisijas iekšlietu ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors Stefāno Manservīsī sniegs mums informāciju par eh, finanšu programmām, bet viņš vēl nav ieradies pie mums. Un līdz ar to viņš vēl nevar mums pastāstīt par komisijas priekšlikumiem finanšu programmām tuvākajiem gadiem, un tāpēc es ierosinu desmit minūšu pārtraukumu, lai dot viņam laiku ierasties pie mums. Pēc desmit minūtēm darbu atsāksim. Paldies!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

Eh, vamos. Okay. I dismissed till 11.30, but it's now 11.30. So, shall... Es pārtraucu sēdi līdz 11.30. Es domāju, ka mēs tagad varam sākt, jo pulkstens ir pus 12. Mums gal galā ir vēl viens punkts jāizskata. Ak, nē, priekšsēdētājs atvainojas, tomēr šis ir pēdējais šā rīta darba kārtības punkts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 To... Mēs bijām izsludinājuši desmit minūšu pārtraukumu, kamēr gaidām Manservisi kungu. Viņš ir ieradies, tātad laipni sagaidīsim iekšlietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Stefāno Manservisi kungu, kurš mums prezentēs komisijas priekšlikumus eh, finanšu programmām iekšlietu jomā no 2014. līdz 2020. gadam patvērumu meklēšana, migrācijas fonds un iekšējās drošības fonds. Komisija ir pieņēmusi šādus priekšlikumus 15. novembrī. Un tagad došu vārdu man servisī kungam, lai viņš varētu mums sniegt informāciju par šīm iniciatīvām un pēc tam jums būs iespēja uzdot viņam jautājumus un komentēt. Mans ir visī kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies vēlreiz par to, ka uzaicinājāt mani pastāstīt jaunāko informāciju par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz finanšu programmām nākamajā finanšu uh, plānošanas periodā. Es uh, vēlētos ilustrēt mūsu priekšlikums un orientāciju. Es gribētu teikt, ka uh, Komisija jūnijā pieņēma paziņojumu par nākamo daudzgadu finanšu plānu un pirms dažām nedēļām, 15. novembrī, kā jūs jau minējāt, komisija pabeidz šo pakotni ar likumdošanas elementiem un juridisko bāzi. Uh, tas, ko es jums martā teicu, lielā mērā joprojām ir spēkā. Tur ir runa par priekšlikumiem, kurus mēs ierosinājām komisijai, un komisija tos pieņēma. Tad formāli mēs esam ierosinājuši lietas, kas būtībā ir ļoti tuvas mūsu sākotnējām idejām par finansēm un kā mēs tās izlietosim nākotnē. Tātad pavisam īsi atgādināšu, ka uh, izējas pozīcijā mēs domājām par eh, finansējumu no diviem aspektiem. Tātad pirmais elements ir tāds, ka ņemot vērā iepriekšējo finanšu periodu, komisijai, nu, protams, arī visai Eiropas Savienībai, bet īpaši komisijai ir jārīkojas ātrāk, spēcīgāk, proporcionālā veidā, ņemot vērā to, cik uh, būtiski ir šī politikas joma. Tātad uh, iekšlietas ir tāda vispārīga joma, patvērumu meklēšanas jautājumi, migrantu jautājumi, tie ir nemitīgi aktuāli. Uh, un uh, ir mērķi, kurus nevienmēr izdodas īstenot. Un tāpēc pirmais atsaucas punkts bija tas, ka aizvien pieauga pieprasījums pēc šo jautājumu risināšanas. Otrakārt, politiskais izvērtējums attiecībās finansējumu, kas mums bija, tad mēs nerunājām tikai par kvantitāti, jo vienmēr jau ir viegli argumentēt, ka ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Bet mēs pirmkārt izvērtējām, uh, kā mēs esam aprīkot, lai mēs varētu īstenot savus mērķus uh, politikā. Uh, Un eh, šajā gadījumā mūsu apsvērums bija tāds, un mans personīgais apsvērums bija tāds, ka bija pārāk liela sadrumstalotība starp um, dažādiem instrumentiem. Un otrkārt, administratīvie slogi bija tik milzīgi, es jau daudzreiz to esmu jums teicis, ka mums katru gadu ir jāpieņem vidēji simts lēmumi darba programmas un tā tālāk. Un katru reizi, kad ir kaut kāda ārkārtas situācija, kad ir jāveic kāds manevrs, kad ir, teiksim, finansējums no vienas jomas jāpiešķir citai, tad mēs saprotam, ka sistēma tiešām sadrumstalota un ir milzīgs administratīvais sloks. Tātad tie bija tie divi aspekti, ko mēs ņēmām vērā izējas punktā un eh, kritisko pieredzi, kas mums bija. Un tātad balstoties uz šiem pamatiem, mēs arī nācām klajā ar priekšlikumiem. Mūsu priekšlikumi tagad tiek uzskatīti par pieņemtiem un eh, pirmkārt eh, tika atzīts, ka ir nepieciešama tāda arhitektūra, kas būtu daudz vienkāršāka, tātad šim veidolam būtu jābūt vairāk tāda mētiecīgākam. Tā kā vairāk fondu vietā tagad ir tikai divi fondi, viens ir patvērumam un migrācijai, un otrs ir domāts drošības un droš robežu pārvaldībai. Tātad šie te abi fondi ir ļoti skaidri sasaistīti ar politikas mērķiem, kas ir iekļaut līgumā. Otrakārt, pārvaldība, kopējās pārvaldības tehnika, lai uh, pārvaldītāji taču te komisijas eh, rīcībā esošo naudu, un tagad eh, šajos abos fondos tiek īstenot šī te kopējā pārvaldība. Un mēs tiešā veidā pārvaldam šo naudu, lai atbalstītu konkrētus projektus, un pamatprincips ir eh, dalītā pārvaldība. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas ne tikai vairo dalību valstu atbildību, bet arī to, ka ja ir tikai divi fondi, ja ir dalītās pārvaldības princips un ja mēs esam pārgājuši no igadējā lēmuma pieņemšanas procesa uz lēmuma pieņemšanu daudzgadu perspektīvā, komisija tādējādi var iegūt tādu no politiskā viedokļa labāku ilgtermiņu perspektīvu par to, kā rīkoties un ko darīt. Tātad, uh, 2013. gadā būs politisks dialogs ar katru dalību valsti, lai vienotos par mērķiem, kāds dalību valsts vēlas īstenot, lai uh, īstenot konkrētas darbības, lai, teiksim, īstenotu vai diskutētu par uh, rezultātiem, ko tās vēlas uh, panākt un kāda līdzekļa būtu nepieciešama. Tātad, lai dalību valstis varētu strateģiskāk plānot šos te līdzekļus un rīkoties elastīgāk un, un strādāt strateģiskāk, tas viss ir izveidots. Tā kā, ja jūs vai padome pieņemt šādu pieju, tad 2013. 2014. gads būtu tāds ļoti intensīvs, jo tajā brīdī notiktu politiskās diskusijas ar katru dalību valsti, lai mēs varētu izplānot, kas tām jādara. Tas attiec arī uz drošības aspektiem, jo pirmo reizi tā vietā, lai tikai finansētu atsevišķus projektus, mēs aicinām dalību valstis, nu, lai tās varētu saņemt līdzekļus, norādīt, kā tās cīnīsies pret organizēto noziedzību, kā tās atgūs uh, līdzekļus, cīnīsies pret terorismu, tātad, ko tās vēlas darīt un uh, arī pierādīt šos te līdzekļus, jo te ir līdzfinansējums, tātad tam ir jāparāda, cik liels līdzekļus tās vēlas atvēlēt šo te mērķu īstenošanai. Tā kā tas viss būs tā daudz strateģiskāk. Šajā kontekstā tas, ko mēs darām ar to daļu, kas uh, ir, tiek pārvaldīta no komisijas puses, tātad centralizēti, uh, ar to mēs veicināsim tātad Eiropas Savienības līmeņa darbību, tātad pārobežu darbību, un tur ir četras dažādas, četri dažādi pasākumi, tā kā būtībā mēs te tā ļoti, nu, vertikāli organizēsim šos te tēriņus, piemēram, tā ir tāda supranacionāla daba, cīnoties, piemēram, pret organizēto noziedzību. Vai, teiksim, pār pārvietošanas programmu. Mēs ierosinājām atvēlēt šiem te cilvēku pārvietošanas pasākumiem lielāku naudu vai arī efektīvāk atbalstīt paraugu praksi, piemēram, integrāciju. Tas, to visu mēs saucam par Eiropas Savienības līmeņu darbībām. Tādas tiek finansētas no centrālā līmeņa, ja izmantojot dažādas pasākumus. Nu, piemēram, viena šāda tehnika ir eh, partnerība ar eh, kādu starptautisko organizāciju, nu, tad vēl viena metode ir izmantot mūsu aģentūras, piemēram, Frontex, ESO kā īstenošanas aģentūras. Un tātad papildus līdzekļiem, ko tās saņems kā subsidavas darbības, mēs saskaņā ar eh, šo te organizāciju mandātu varam arī lemt par kaut kādām ad hoc iniciatīvām, ko tās eh, tad uzņemsies darīt kā Eiropas Savienības aģentūras. Nu, piemēram, ja mums tagad ir ar kādas trešās valsts vairs iestādēm jāapspriež tas, kā vislabāk um, uzlabot viņu robežu pārvaldību un uh, iesaistītās integrētā robežu pārvaldības sistēmā, piemēram, pie vidus jūras. Uh, tad ir eh, jākonsultējas, kā, teiksim, sniegt tehnisko palīdzību, un tad mēs varam iedomāties, ka Frontex varētu palīdzēt šīm te valstīm, tātad dot savus zināšanas, un eh, šāds te palīdzības pasākums tātad varētu palīdzēt panākt lielāku labāku situāciju, un tad, protams, te būtu sadarbība ar komisiju un dalību valsti, tā, lai varētu palīdzēt šīs zināšanas nodot trešajām valstīm. Protams, es varu pieminēt arī citas aktivitātes. Tātad viens veids, kā tērēt šo te centralizētu pārvaldīto naudu, būtu izmantojot mūsu aģentūras uz ad hoc bāzes kaut kādos konkrētos gadījumos. Tad vēl ir jautājums par to, ka mums ir jābūt labāk bruņotiem, lai mēs varētu ārkārtas situācijās labāk, efektīvāk darboties. Visi atceras situācijas uz mūsu ārējām robežām un ir jāsaka, ka mums ir nepieciešams uh, panākt, lai mēs varētu ātrāk mobilizēt līdzekļus un atbalstīt tās valsts, kuras ir nonākušas kaut kādā sarežģītā situācijā. Tātad daļa līdzekļu ir jāvēlta ārkārtas pasākumiem, lai ātrāk mobilizētu palīdzību. Un tad vēl ir nepieciešams vairāk līdzekļu pasākumiem, trešajās valstīs. Mēs daudzreiz esam jau runājuši par šo jautājumu, esmu arī dzirdējis bāžas par mūsu ko esmu uzklausījis dažādās sanāksmēs, ka mūsu priekšlikums attiecas uz uh, pasākumiem ārpus Eiropas Savienības, piemēram, attiecībā uz uh, robežu pārvaldību, un uh, bažas ir tādas, ka nav tam visam finansiālais segums, jo mēs šīs finanses izmantojām citādi, piemēram, attīstības jomai. Tā kā mums ir jādomā, kā šo situāciju vērst par labu, un līdz ar to ir priekšlikums, kur ir runa gan par juridisko bāzi, pasāku un, un uh, finanšu programmām, kas ir vērsts pasākumiem trešajās valstīs. Tad, nu, piemēram, readmisijas līgums mobilitātes partnerības ietvaros ļoti bieži uh, nu, ir jāvar finansēt institūcijas, lai mēs varētu īstenot šāds pasākums. Nu, piemēram, tagad mēs attīstībai domāto naudu varam tērēt arī ārpus e, tieši šiem mērķiem, lai, un tādējādi mēs varam arī mazināt šo te sadrumstalotību. Tātad naudas apjoms, kas ir domāts, lai finansētu kaut kādas pasākums trešajās valstīs, e, tiktu īstenots mm, koordinācijas režīmā un tas būtu tad ceturtajā kategorijā iekļautos tātad partnerības nauda, attīstības nauda. Nu, tas viss jau ir ļoti plaši izdiskutēts arī ar mūsu kolēģiem ārējās darbības dienestā. Tātad tas ir tas galvenais, ko es varu teikt par šo te visu veidolu, tātad vienkāršošana, daudzgadu plānošana, finanšu piešķiršana mērtiecīgajiem tēriņiem. Tātad mums ir jārīkojas daudz sistemātiskāk atbalstot dalību valstis, kas gal galā īsteno robežu kontroli Eiropas Savienībā. Nu, tā tas reāli notiek. Un tad vēl dalītā pārvaldība, līdzfinansējums kā pamatprincips un centralizēta naudas izlietošana, tīpaši ārkārtas pasākumiem, traduktiem, ārējās dimensijas projektiem. Un uh, cits starpā ir uh, arī mūsu aģentūru izmantošana. Tas viss dod mums, zinām, elastību, Piemēram, ja ārkārtas fondi, kas joprojām tiek centralizēti pārvaldīt, netiek izlietot, tāpēc, ka nav nekāda ārkārtas pasākuma, lai šos te fondus varētu atkal pārdalīt centralizētā veidā. Un tādējādi mēs vairotu gan caurskatāmību, gan elastību, lai uh, liederīgāk izmantot mūsu naudas. Mēs arī, naudu. Mēs arī pāredzam, paredzam īstenot vidustermiņu pārskatu, lai izvērtētu, kas ir paveikts. Varbūt, ka uh, kaut kur nauda būtu jāpapildina vai jāpārceļ no vienas lietas uz otru. Tātad galvenais ir, lai mēs būtu elastīgāki un eh, lai mēs varētu īstenot labāk politisko dialogu ar dalību valstīm. Un tas viss attiec uz šo te pašu veidolu. Uh, Attiecībā uz naudas apjomu. Naudas apjoms, kur komisija ir uh, budžeta iestādēm, padomē un parlamentam ir, vēlas ierosināt, ir 10,9 miljārdi eiro laika periodam no 14. līdz 20. gadam. Tas ir čet, šis te naudas apjoms ir palielinājies par 40%, ja mēs salīdzinām ar attiecīgo naudas apjomu iepriekšējiem plānošanas gadam. Uh, bet eh, šeit eh, atsaucas gads ir 2013. gads, ja mēs runājam par tēriņiem. Tad mēs sākām ar ļoti nelielu naudas apjomu un eh, pamazām šis naudas apjoms tiek palielināts. Kāpēc? Tāpēc, ka praksē pirmo reizi komisija un dalība valsts īsteno struktūrāls finansēšanas programmu šajā te jomā. Un 13. gads ir tātad šis te referents gads, kur uh, tēriņi būs sasnieguši tā kā augstāko robežu. Līdz ar to šis apjoms tā kā tiek palielināts par vienu procentu Bet ja jūs ņemat visu šo te iepriekšējā perioda naudas apjomu, tad eh, var teikt, ka šis apjoms ir cēlies par 40%. Tad tā ir 2013. gada līmeņa projekcija, kas tiek prognozēta šim laika posmam šīs naudas sadalījums starp diviem fondiem ir tāds. Tātad migrācijas un patvērumu meklēšanas fonds saņēmis 3,9 miljardus eiro, savukārt iekšējās drošības fonds, kas sevi ietver arī robežas, 4,6 miljardus eiro. Tātad 45% pret 55%. Un šāda situācija ir izveidojusies tāpēc, ka robežas eh, iekļaujas tajā drošības, iekšējās drošības fondā, un tieši tāpēc ir šāds izmaiņas notikušas. Gribētu uzsvērt, kā es jau teicu nedaudz iepriekš, ka šajā, šī fonda sakarībā ir īpašas vajadzības. Es gribētu īpaši runāt par vienu, kas ir svarīgi parlamentam, tātad eh, cilvēku pārmitināšanu, pārvietošanu. Jo runājot par šo te jautājumu, mēs parlamenta ierosinājums uztaram ļoti nopietni, te mēs esam vairāk nekā 60 miljonus eiro atvēlējuši, un uh, prioritātā tad ir piešķirt tieši šai te cilvēku pārvietošanai. Un tas ir tas, ko mēs ierosinājām un komisijā apstiprinājām. Mēs ceram, ka saruna beigās tas viss iztīsies tāpat kā šobrīd. Nu, tā kā to es tā vēlējos īpaši uzsvērt, jo mēs esam tieši par šo pārvietošanas jautājumu runājuši arī agrāk. Mēs arī paredzam īpašu stimulus drošības fondā, lai atbalstītu piecu strateģiskos mērķus un uh, prioritātes attiecībā uz iekšējās drošības stratēģiju. Mēs, protams, nevaram pārāk daudz lietas veikt, bet tā kā mums ir iekšējās drošības stratēģija un tur ir piecas darbības, piecas prioritātes, tad mēs ņemam to par atsauci arī savā ziņojumā. Šajā kontekstā mēs varam runāt arī par uh, informācijas un tehnoloģiju aģentūru, nu, un arī tādām iniciatīvām kā viedā, viedo robežu pakotni, uh, un ar ko arī nodarbosies šī jaunā aģentūra. Un ir paredzēta līdzekļi, kas nozīmē to, ka tad, kad mēs nāksim klajā ar šo te priekšlikumu par aģentūras izveidu, tad, tad tam būs atvēlēta arī 1,1 eh, miljārdi eiro, ja tas būs iespējams. Uh, nu, mēs, protams, varam šos līdzekļus arī pārbīdīt uz citu mērķi, ja tas būs nepieciešams. Kas attiec uz aģentūrām, tas ir pēdējais, par ko gribēju runāt. Subsīdijām aģentūrām, kas ir daļa no iekšlietu jomas, ESO, Frontex, Eiropol, Cepol un Narkotika uzraudzības aģentūra, tiek, te tiek atvēlēts 1,6 miljārdi eiro. Tātad te ir runa par pamat subsīdijām. Uh, Te arī zinām progresī, ņemot vērā jaunos uzdevumus, it īpaši tādus pienākumus, Frontex eh, jaunos pienākumus, kas izriet no jaunos regulas un eh, paredzot nākamgad paredzētos ierosinājumus attiecībā uz Frontex. Nu, un un tā, cits aģentūrs, piemēram, CEPO, arī īstenos jaunas programmas, piemēram, par apmācību. Nu, tā kā ņemot to visu vērā, šis finansējums ir 1,6 miljārdi eiro. Bet, ja būs kaut, kādi, kaut kādas īpašas vajadzības, tad mēs varam izmantot arī aģentūras, lai varam piešķirt arī papildus līdzekļus, lai šos projektus īstenotu. Nu, tas tad ir mūsu priekšlikuma pamatā. Kā es jau sacīju, šis priekšlikums neatšķiras uh, pārāk daudz no tā, ko es jums esmu skaidrojis jums iepriekš, tad, kad sarunas, tagad sarunas ir sākušās, bet mums ir jābūt reāliem, jo ekonomikas situācija ir tāda, kā tā ir. Un es domāju, ka varētu teikt, ka tad, kad runājām savā starpā, tad daudz bija pārsteigti, ka mēs esam tad diezgan pieticīgi, jo no politiskā viedokļa mēs jau tiešām nonākam uzmanības centrā, bet mūsuprāt galvenais ir nevis nauda, bet gan uh, izmainīt to veidu, kā mēs šo naudu tērējam. Jo bieži vien mēs vienkārši patērējam milzīgi daudz laiku, lai uh, rakstītu rēķinus un visu saskaņot ar grāmatvedību. Uh, un tas nav pareizi. Tātad tā ir, tāds ir mūsu priekšlikums, tāds ir finansējums, un uh, tagad redzēsim, kāds būs rezultāts garajām sarunām. Paldies, paldies! Paldies Maservisī kungam, kurš uh, no komisijas puses mums prezentēja iniciatīvas Un tagad daži deputāti vēlas izteikties. Esmu pamanījis, ka vairāk no jums vēlas runāt. Sāksim ar Būsutilu kungu, lūdzu. Amen. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties Monservisī kungam par viņa ļoti skaidro un izsmeļošo uzstāšanos, ka viņš mūs informē par komisijas iecerēm. Man ir eh, četri īsti komentāri. Pirmkārt, mums ir tāda vispār pozitīvā reakcija uz jūsu teikto, it īpaši runājot manas politiskās grupas, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, gribu norādīt, ka mums būs divi punkti, ko mēs akcentēsim. Pirmkārt, ka tie būs centrāli pārvaldīti fondi, kuri būs pietiekami elastīgi izmantojami ārkārtas situācijās. Tas mums būtu ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka pēdējo gadu laikā gan elastības trūkums, gan arī pārāk liela sadrumstalotība mums ir traucējušas ātri reaģēt ārkārtas situācijās. Uh, Uh, mēs uh, ļoti uzmanīgi sekosim, lai šie divi punkti tiktu ņemti vērā. Nākošais uh, jautājums ir finanšu elementi mūsu sadarbībā ar citām valstīm imigrācijas jomā. Jūs pats norādījāt, vairāk kārt uzstājoties mūsu komitejā pēdējo mēnešu laikā, ka tad, kad tiek vestas sarunas ar trešām valstīm par imigrācijas jautājumiem, mums trūkst stimulu, kā palīdzēt šīm uh, valstīm uzklausīt mūsu vēlmes imigrācijas jomā. Es vēlētos, lai jūs mums varētu apliecināt, ka tas tagad pieder pagātnei un ka mums ir pietiekami daudz līdzekļu, vai, lai nodrošinātu uh, efektīvu sadarbību imigrācijas jomā. Uh, Ar šo jautājumu ir saistīta arī nepieciešamība nodrošināt, ka jebkādas sarunas ar trešajām valstīm par imigrācijas jautājumiem ir saistītas ar plašāku kontekstu sarunām par citiem jautājumiem. Kā jūs pats norādījāt, ir tiešām grūti ieinteresēt trešās valstis šajā tēmā, ja mēs nerunājam arī par citiem jautājumiem vienlaikus. Tātad, ka šeit vajadzētu nodrošināt saikni ne tikai finansiāli, bet arī cita veida saikni starp šiem jautājumiem. Tālāk par Frontex. Nezinu, vai es pareizi sapratu, ka 1,6 miljārdi, ko jūs ierosināt kā subsīdiju aģentūrām, iekļaus arī naudu, kas tiks piešķirta, lai palielinātu šās aģentūras uh, resursus, ņemot vērā tās, jauna, eh, to, tās jaunās pilnvaras, ka tagad eh, šajā aģentūrai pat būs iespēja iepirkt savu tehnisko aprīkojumu citas starpā. Es gribētu no jums dzirdēt, vai tas jau ir paredzēts, vai aģentūra jau ir plānojusi iepirkt aprīkojumu laika posmā līdz 2020. gadam un kā tas notiks. Noslēgumā arī nezinu, vai esmu pareizi sapratis jūs teikto, jūs runājāt par drošības aspektiem un ka tam ir paredzēts 55% finansējumu, ka te būs iekļauts arī finansējums robežu apsardzībai uz ārējām robežām. Es gribētu šeit no jums dzirdēt paskaidrojumus, bet uh, Protams, es saprotu, ka mēs saņemsim sīkāku informāciju tuvāko mēnešu laikā, bet sākotnējā reakcija uz jūsu teikto mums ir ļoti pozitīva. Paldies, Busatilkungs, tagad Gijoms kundzei vārds. Paldies! direktoru kungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums, lai pastāstītu par prāstruktūrēšanu. Tā ir ļoti gaidīta, un es gribu teikt, ka šī mm, patvēruma un migrācijas fonda izveide ir nepieciešama. Gribu teikt, ka, protams, šeit uh, mēs esam dzirdējuši par uh, to, ka pašreizējā sistēma nevisai labi darbojas, to jūs jau var zināt, un uh, otrām kārtām mums rodas tādi jautājumi un bažas, kas būtu jākliedē, jārisina. Un es gribētu minēt četrus uh, da trūkumus uh, darbībā pašreizējai sistēmai, ko mēs esam konstatējuši, par ko esam dzirdējuši. Pirmkārt, jūs uh, jau pats norādījāt uz to, ka instrumentiem trūkst elastības un tādēļ tos ir grūti piemērot it īpaši ārkārtas situācijās. Un mēs zinām, ka šāda situācijas pastāv. Un tāpat konstatējam, ka līdzekļu pietrūkst. Uh, tīpaši iekšlietu jautājumos uh, atbildības līmenis un pienākumu apjoms tikai pieaug. Mums būtu arī jādomā par gadskārtējo programmu īstenošanas efektivitāti un uh, šeit jādomā par uh, daudzu, plānošanu daudziem gadiem uz priekšu Tāpat uh, nedrīkst aizmirst to, ka finanšu kontrolas procedūras ir garas un smagnējas, un uh, tās ietekmē arī maksājumu uh, procedūru un dažkārt uh, uh, ļoti apgrūtina projektu īstenošanu un nevalstisku organizāciju darbu. Tālāk par bažām. Struktūras maiņa. Uh, Dažkārt var būt uh, arī politiska, tai var būt politiska ietekme, un mēs vēlētos nodrošināt, lai drošības aspektiem nebūtu dominējoša ietekme, atstājot citus aspektus tā kā novārtā. Mēs iestātos par līdzsvaru šai jautājumā. Un vēl pēdējais jautājums, kas saistīts ar bažām, ir tāds, ka finansējuma pieaugums šajā jomā nenovestu pie budžeta finansējuma samazināšanās šajā jomā. Un vēl pēdējie divi pēdējie uh, punkti. Mums ir jānodrošina, lai šie fondi garantētu ātras uh, darbības, rīcības iespējas šajos uh, jautājumos. Mēs zinām, ka uh, migrācija un patvērumu jautājumi var ļoti strauji progresēt. To mums liecina, par to liecina arī pieredze. Un uh, ir jādomā par plānošanu daudz gadus uz priekšu, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldīšanu. Tagad tev vārēs kungam vārds. Eh, jā, šeit eh, mūsu priekšā ir instrumenti, bet, kad izmanto instrumentus, eh, svarīgākais ir tas, kādiem mērķiem tos izmanto. Atklāti runājot, parlaments pirms vēl pāris gadiem tā nedomāja gan es, kā referents, gan parlaments kopumā iestājās par to, lai Eiropas bēgļu fonds tiktu sadalīts vairākos fondos, lai mums būtu atsevišķs fonds izmitināšanas uh, mērķiem. Šeit ir runa par ne tikai naudu, bet arī par demokrātisko un intelektuālo atbildību par naudas izlietojumu. Jūsu ierosinātais uh, eh, solis uh, ir ļoti liels solis, un es neteikšu, ka tas ir nepareizajā virzienā spērts jo, tikai tādēļ, ka parlaments vēlējās kaut ko citu, bet vienlaikus mums ir jārūpējas par to, lai šie instrumenti būtu, tiktu izmantoti tā, tā veidā, kas garantētu procedūras uh, laikā cilvēciskās cieņas saglabāšanu un politisku atbildību. Daļēji varu piekrist jūs teiktam, it īpaši par elastību, naudas izmantošanā, kā to paredz komisija runājot par politikas īstenošanu, bet ir arī tādi aspekti, kas mani satrauc. Es varu minēt um, savu reģionu kā piemēru, bet es domāju, ka tas notiek arī citviet. Kā mēs varam nodrošināt tā, ka mm, personu izmitināšana tiks nodrošināta izmantojot attiecīgā fonda līdzekļus. Kā mēs varam nodrošināt, ka šie līdzekļi tiks izmantoti izmitināšanai. Un eh, tā kā, kā mēs nodrošināsim arvien lielāku skaita bēgļu izmitināšanu. Jo tas ir mūsu mērķis. Ir arī īpašas vienības. Eh, Par to izveidošanu mēs eh, pieprasījām iniciatīvas ziņojumā, ko parlaments ir pieņēmis. Par to mēs jau uh, runājām 2012. gadā, bet jau nākošām gadām nekas tāds nav paredzēts. Varbūt kaut kas tāds ir iecerēts 2013. gadam, bet šīs um, izmitināšanas vienības bija svarīgs solis, lai mēs atbilstoši varētu izmantot līdzekļus jo mēs vienmēr esam runājuši, ka izmitināšanas jautājumos galvenais ir nevis nauda, bet gan cilvēku resursu, viņu apņēmība un uh, subjektīvā attieksme. No otras puses, jūsu ierosinātie instrumenti ir uh, labāki, domājot par elastību, uh, ārkārtas situācijās. Man ir vairāk jautājumu. Viens ir par kopīgo pārvaldību. Kas notiks tad, ja dalību valstīm trūks līdzekļu, kā tas šobrīd ir, un ja tiek deformēti mūsu politiskie mērķi veicot taupības pasākums dalību valstīs? Uh, un tas varētu arī apdraudēt mūsu mērķu īstenošanu. Eiropas Savienības mērķi ir ļoti interesanti, bet kas tad definēs, kas ir šie mērķi un kāda procedūra tiks izmantot Savienības mērķu definēšanai? Piemēram, ja komisija ir gatava īstenot Eiropas Savienības mērķus, kā tas ir norādīts mūsu pašiniciatīvas ziņojumā. Mēs, mums, kā Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvjiem, būtu interesanti uzzināt, vai komisija ir gatava to darīt vai ne. Un tad vēl viens jautājums, kur tad ir parlamenta loma visā, visā šai procesā. Protams, ļoti labi, ka komisija darbojas, bet Uh, arī parlamentam ir nepieciešami elastīgāki kontrols instrumenti. Mums nepietiek ar to, ko mēs darām tikai reizi gadā, kontrolējot budžeta izpildi. Mums arī ir jāstrādā elastīgāk, kontrolējot šos uh, elastīgākos un visaptverošākos instrumentus, kas tagad būs jūsu rīcībā. Gribu citēt Altjēro Spinelli teiktos savu laiku, ka mums ir jā, mums ir eh, jādomā par to, vai mēs vēlamies Eiropā vairāk iet kopā ar valdībām vai ar ierēģiem. Un eh, mēs gribām cerēt, ka šiem ierēģiem būs eh, plašāks, eiropeiskāks skatījums. Mēs zinām, ko var paveikt labs ierēdnis, ja viņš ir gudrs un uh, un apņēmības pilns. Bet tai pašā laikā Altiero Spinelli ir teicis arī, ka mēs nevaram likt visu uzsvaru tikai uz Eiropas uh, ierēģiem, jo ļoti svarīgi, lai Eiropa būtu demokrātiska. Mums ir nepieciešama tāda ir elastība, un es saprotu, ka arī jums ir nepieciešama elastība uh, līdzekļu izlietošanā, bet arī parlamentam ir nepieciešams lielākas kontrolas iespējas. Vikstrāms kundze, tagad vārds jums Alde grupas vārdā. Paldies! Jūs pilnīgi, es jums pilnīgi piedodu, es neticu nekādām sazvērstības teorijām pret mani. Eh, vispirms vēlos pateikties Manservisi kungam par ļoti interesanto stāstījumu un ļoti pozitīvo stāstījumu. Vismaz man radās tāds iespējas. Mums ir jānodrošina, lai organizācijas atspoguļotu politisko gribu un uh, nolūkus, un tādēļ tas viss ir apsveicam, par ko mēs dzirdējām. Uh, mums ir jādomā, lai, lai nodrošinātu efektīvāku rīcību ārkārtas situācijās un prognozējumās situācijās, lai mēs varētu izdarīt vairāk, labāk un ātrāk. Un jūsu teiktais par to, ka līdz šim eh, šie instrumenti, kas bija mūsu rīcībā, bija pārāk sadrumstalot, un ka tagad tas viss būs e efektīvāks un elastīgāks, tas viss ir apsveicami, bet ir jānodrošina, lai šie instrumenti palīdzētu izlabot tos trūkums, kas līdz šim ir pastāvējuši. Ir nepieciešama proaktīvāka pieeja. Un jūsu ieskicētajā sistēmā, struktūrā, kas ir modernāka, efektīvāka un uh, jādomā, ka tā arī nodrošinās ātrāku un labāku darbību. Un tas ir tikai atbalstāmi. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka pat tad, ja sit vislabākais scenārijs tiek īstenots, ja tiek izveidot Eiropas kopējā patvērumu piešķiršanas sistēma. Es gribētu, lai jūs mums pastāstat, kā jūs paredzat uh, šo abu fondu darbību uh, tad, kad uh, tiks izveidota Eiropas kopējā patvērumu piešķiršanas sistēma. Un noslēgumā gribu jums norādīt, ka nedrīkst aizmirst demokrātiskās kontroles šai gadījumā parlamenta svarīgo lomu. Pa, uh, Papa Nikolaukungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr ir ļoti interesanti uzklausīt jūs, mans ar visī kungs, un es vienmēr no jūsu ievadvārdiem daudz ko mācos un nu, uzzinu. Es jūsu uzrunā nedzirdēju neko par uh, finansējumu izvērtēšanu. Nu, došu jums piemēru. Man arī, es esmu saņēmis atbildi uz uh, rakstisku, uzdu, uz jautājumu, ko rakstisku uzdevu par uh, Turciju. Un te 440 eh, miljonu eiro tiek piešķirt Turcijai eh, līdz 2013. gadam. Kas ir noticis ar šo naudu? Es zinu, ka piedalīšanās līmenis ir ļoti zems, un es nedomāju, ka kāds no mums ir apmierināts ar sadarbību ar Turciju. Bet mēs šim mērķim esam iztērējuši visus šos līdzekļus, un es esmu ļoti priecīgs uzzināt, ka Mēs palielināsim finansējumu visām dimensijām līdz 2020. gadam, bet vai mēs beidzot 2020. gadā arī uzzināsim to, ka visi šie līdzekļi, to iztērēšana ir uh, nesus gaidītos rezultātus? Paldies! Paldies! Vežats kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses vēlētos arī pateikties man servisī kungam. Mēs visi esam vienprātīgi par to, ka ir nepieciešama labāka efektivitāte un lielāka elastība līdzekļu izmantošanā un ātrāk labāk jārēģē ārkārtas situācijās. Uh, Tomēr mēs droši vien nesam vienprātīgi runājot par prioritātēm ārkārtas situācijās. Dalību valstis, kuras atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas, piedzīvo spriedzi, bet uh, mēs varbūt arī apzināmies, kādas kādi ir šie domstarpību cēloņi. Mūsu Manuprāt, spriedze uz robežām ir saistīta ar to, ka starp dalību valstīm šajā jomā trūkst solidaritātes. Es minēšu tikai vienu piemēru, pie kā Eiropas Savienība pārvaldīja situāciju ar uh, bēgļiem no Lībijas uh, viņi bija bēguši no kara, bet visa šī situācija bija tiešām ļoti pārsteidzoša attiecībā uz bēgļu plūsmas pārvaldīšanu. Un mani vēl vairāk satrauc tas, kāda ir solidaritātes nākotne, jo dalību valstis dažas ir paziņojušas, ka tās grib ierobežot pat legālo migrāciju. Un es neminēšu tās valstis, kuras ir vismazāk solidāras. Es esmu francūzieti, un jūs noteikti zinat, par ko es domāju. Uh, Tālāk minēšu Frontex piemēru. Eiropas parlaments ir sagatavojis skaidrus priekšlikums par līdzsvaru attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu un dalību valstu interesēm. Atrastais līdzsvars nav īpaši apmierinošs, no, domājot no cilvēku tiesības, tiesību viedokļa Runājot, piemēram, par uh, cilvēku glābšanu uz jūras vidusjūrā, jau ir gājuši gada laikā vairāk nekā 2000 cilvēku bojā noslīkuši. Un uh, zaļie zaļo grupa un liberāļu grupa uzdeva jautājumu komisijai par šo lietu, un šī atbilde mūs neapmierina, jo mēs eh, viss tiek novelts uz eh, dalību valstu pleciem. Vai tad cilvēku dzīvības glābšana nebūtu prioritāte un steidzāms jautājums Eiropas Savienībai, ja dalību valsts netiek ar šiem uzdevumiem galā? Um um, imigrantu savākšana, es atvainojos par izteicienu, kas izceļas uh, krastā vidusjūras piekrastē, tai vajadzētu būt mūsu galvenai prioritātei, domājot par Eiropas Savienības tēlu cilvēku tiesību uh, izpratnē, uh, jo kamēr vēl uh, šāds uh, negatīvs tēls būs spēkā, atsevišķi trešās valsts nevarēs ticēt mūsu teiktajiem. Tagad vārds Dijas Demēras kungam. Paldies priekšādātājiem. Paldies, sirsnieki. Eh, mans ir visi kungam. Es atnācu vēlāk, bet tomēr laikā. bija arī šeit cilvēki, kas pierakstīja man, kas man interesēja, un īstenībā es atnācu savlaicīgi. Es gribētu, lai prāt paskaidrojumu jūs runājāt par subsidijām aģentūrām. 1 miljons 600 tūkstoši eiro. Tad jūs teicāt, ka Frontex jaunie uzdevumi tiks ņemti vērā arī Sēmons to pieminēja, bet tad jūs teicāt kaut ko, kas man ieviež bažas. Jūs teicāt, kā pamatojoties uz eh, jauno juridisko pamatu, ir tā, ka Eiropols arī ir jāņem vērā, ka tur noteikti procentu likme no šī 1 miljonu 600 tūkstošiem ir arī jāieplāno. Mēs arī pagaidām vēl īsti nezinām, par ko šeit ir runa. Jaunais Frontex ir realitāte, bet Eiropols jau pat labam tiek novērtēts, to vērtē neatkarīgi vērtētāji. Jautājums ir tāds, kādi kritēriji ir ņemti vērā e, šī, šī budžeta pielāgošanā Eiropolam. Tad man arī vēl konkrēts jautājums. E, Eiropols ir e, koplēmuma procedūras rezultāts, ne jau tikai padomas rezultāts. No kurienes nāk šie līdzekļi? Eiropolam. Paldies! You got the floor. Thank you. Um... Pats Marais kungs. Paldies man servisī kungam par to, ka viņš izgaismoja stratēģijas pozitīvos aspektus, ārkārtas fondu izmantošanu tā tālāk. Es gribētu no savas grupas puses uzsvērt, kādas ir tiešām vislielākās bažas attiecībā uz šo vispārīgo stratēģiju. Man liekas, ka tev arī skunks jau tieši to arī pateica. Kur tieši atradīsies parlaments, ja mēs runājam par eh, šiem abiem fondiem, patvērums un migrācijas fonds? Tas ir, tā ir tāda ļoti politizēta joma. Mēs nesen piedalījāmies konferencē par integrāciju un eh, dalību valstīm, tik tiešām tā ir prioritāte, kas atšķirs katrā dalību valstī, un es esmu nobežies par to, ka šajā te dalītajā pārvaldībā radīsies problēmas. Dalībvalsts, protams, darīs to, kas tām jādara, bet eh, kā tas viss ietekmēs galīgos lēmumus. Ja runājot par iekšējo drošību, daudz kolēģi izteicās par šo drošības stratēģiju. Nu, kā tad būs ar organizēto noziedzību un terorismu, jo ir skaidrs, kāds būs šis te līdzsvars, jo noziedzība ir svarīgāks jautājums. Visi šie lēmumi tiks pieņemti tuvāko mēnešu laikā. Dodiet mums kaut kādu, ieskicējiet, kā tas viss būs. Paldies! Un tagad nākamā runātāja lūdzu. Rita Masalīni, paldies, jā, man ir tikai viens komentārs. Es domāju, ka man Mans ar visi kungs sniedz ļoti skaidrus uh, komentārus. Viņš uh, runāja par ļoti būtisku lietu, ka tagad tā ir tā daudz stratēģiska pieeja un nevis tikai tā ļoti fragmentāra. Ir jābūt ļoti skaidrai vīzijai par to, kāda vēlme ir rīkoties un kādā veidā to visu izdarīt. Noteikti, ka ir svarīga metode, bet uh, es vēlos arī runāt par šo pieeju pieminēt galvenokārt eh, konkrēti satura aspektus. Ko mēs esam sasnieguši pēc viena gada, kopš šis dokuments eh, pirmo reizi tika prezentēts? Kāda ir iekšējās drošības situācija, kāda ir situācija piecām prioritātēm, kā ir plānots eh, tērēt līdzekļus, ko no pieciem galvenajiem punktiem kaut galā novērties kā prioritāti, jo te jau viss nav vienādi. Piekrīt arī tam, ko teica daudzi kolēģi. Viņi prasīja parlamentam lielākas kontrolas pilnvaras. Tieši šajā situācijā, kur mums ir uh, līdzatbildība, kur ir vairāku gadu pieeja, uh, kur arī komisija ir iespēja um, veikt uh, ļoti stipru kontroli. Paldies! Paldies, un tagad mans ar vīrsīkungam būs iespēja atbildēt. Daži jautājumi bija ļoti gari, bet varbūt, ka jūs varat kaut ko apkopot, lai neiekavētu laiku. Paldies, un paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem, un es ar prieku atbildēšu uz tiem, kas mums tad jādara nākamajā mēnesī. Pirmkārt, te ir runa par eh, juridisko bāzi fonda organizēšanā. Kā jūs jau redzējāt tos pants, kur ir identificēti galvenie mērķi. Un cerams, ka tas būs identificēts tādā veidā, lai pie, pieļautu dialogu. Tad, jo pretējā gadījumā, ja mēs vienkārši visu nosakām paši, tad dialogam nebūs ne mazākās jēgas. Tā kā mēs nevaram pateikt visu šajos dokumentos, jo tas ir tikai tāds izējas posms un balstoties uz kur tad šis stāsts tiks veidots. Tātad vispirms ir jāidentificē šī struktūra, finansējuma apjoms, veids, kādā finansējums tiek piešķirts. Bet, protams, ka jūs te neatradīsiet, cik daudz tiks piešķirts tam mērķim vai kādam citam, jo vienkārši mums ir jāatbilst vispārīgiem noteikumam, kas ir konsekvence attiecībā uz visu finansu paketu, un tātad mums ir jādod tikai šis izējas punkts. Un tas eh, dod vielu pārdomām par otro posmu, Tātad vispirms ir jāpieņem šis priekšlikums, jo te mēs runājam par komisijas priekšlikumu. Daudz uzskat, ka tas ir pārāk ambicios, vispārīgi runājot. Nu, tātad strādāsim ar šo, jo, ja mums nebūs šī priekšlikuma, tad mēs nevarēsim uh, strādāt pie jautājumiem, kas seko šādam priekšlikumam. Nu, lūk, tagad centīšos atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmkārt, būs atvilkungi jautājums par sasaisti starp ārējo finansējumu un plašāko sarunu kontekstu par dažādiem nolīgumiem. Tātad mēs pirmkārt vēlamies identificēt vietu, kur varētu tātad notikt, eh, nu, piemēram, iekšlietu ģenerāla direktorāta īstenos pasākums, tātad mēs pētam šo te politiskas jomu Un jūs redzēsiet, ka te pamatā būs attīstības politika un partnerības politika. Tātad divi šie te aspekti. Tātad vissvarīgākais ir radīt bāzi, lai mēs varētu konsekventi rīkoties, lai aizpildītu šīs te plaisas un neaizstātu kaut kādus citus finansējuma avots. Tātad tas ir tas pirmais mērķis, un šķiet, ka mūsu vēlme bija radīt šo tiešo sasaisti ar um, iekšlietu jomu, jo mēs visi zinām, cik tas ir sarežģīti un cik negodīgi bieži vien ir tas, ka attīstības nauda tiek iztenota, lai izpildītu citus mērķus. Tā kā te ir vajadzība rīkoties un cerams, ka plašākā kontekstā mums tas arī izdosies un tāpēc arī ir jārunā par uh, to, ka šeit ir jāpiemina šī kondicionalitāte, piemēram, lielāka mobilitāte, lai panāktu lielāku drošību. Jādomā par to, kā to panākt. Nu, protams, ir katra situācija jārisina atsevišķi. Es nevaru dot jums kaut kādus konkrētus skaitļus. Es devu jums tādus provizoriskos datus attiecībā uz izmitināšanu, bet Es nevaru jums teikt, ka to tāpēc, ka tas būtu konfidenciāli, bet tāpēc, ka vienkārši vēl ne, nav šādi priekšlikumi. Bet, kas attiec uz ārējo dimensiju, te mēs domājam par divu fondu apmier, apvienošanu, tas ir tā kā pusmiljards eiro, diezgan daudz naudas, lai to visu īstenot, bet es atklā, atkārtoju, ka mēs neesam vēl nākuši klajā ar konkrētu priekšlikumu par budžetu. Mm Nu, tās ir sarudas starp izpildu institūcijām un komisiju, jo parlaments, protams, vēlas detalizētāk informāciju, komisija ir mazāk detalizēta. Kā parastā atbilde ir tāda, ka jo vairāk orientēta uz politiku būs šī nostāja, jo mazāk stingrs tas būs šī politika. Jo, ja mēs visu iepriekš ļoti stingri nodefinējam, tad tas varbūt nedarbojas tā, kā jo nav trūkst elastības, nu, bet tā tas vienmēr ir. Tā kā mēs parasti necenšamies tik ļoti iedziļināties detaļās, bet, nu, atkal atgriezīsimies piemēru par izmitināšanu, tad ko mēs ierosinām? Ja jūs paraugties, kā ir rakstīts tekstā, mēs tātad vēlamies apvienot atbalstu pārvietošanai ar eh, šo instrumentu. Tātad pirmkārt finansējums konkrētai dalībvalstī, lai atbalstītu šo procesu, un vēl kaut kāda stimulējoša aploksne, kas var tikt uh, izdalīta vēlāk, balstoties uz uh, Eiropas Savienības prioritātēm attiecībā uz izmitināšanu. Un tad uh, mēs jau redzējām debatēs, tad tiek risināts sarunas par to, kā to panākt. Nu, bet es domāju, ka tas būtu tas veids, kā atbalstīt ko dalību, to, ko dalību valsts vēlas darīt. Nu, bet, protams, tas viss ir jāiekļauj kaut kādā ietvarā. Bet, nu, protams, te nebūs viss tā detalizētā informācija, jo tā vienkārši nav mūsu pieeja. Runājot par aģentūrām un to finansējumu, mēs esam aprēķinājuši, cik liels būs finansējuma palielinājums aģentūrām. Mēs veicām analīzi un spriedām, ka ir jāpalielina šis finansējums, ņemot vērā Frontex jaunos pienākums, tāpat arī Eiropol un Cepol jauno lomu, bet komisāri nolēma sagrupēt šīs vajadzības, un eh, tā mēs nonācām pie šī 1,6 miljardiem eiro. Konkrētas summas nav vēl noteiktas, par to vēlāk lems komisija. Bet mūsu skatījumā šajos 1,6 miljardos ir iekļauts tas, ka Frontex finansējums tiks būtiski palielināts, jo viņiem ir jauns pilnvars, runājot par Eiropolu. Tāpat, jo, piemēram, Eiropola šobrīd spēlē lielu lomu uh, attiecībā uz pas aviācijas pasažieru datu reģistru pārvaldību. Un ja mums būs kaut kāda schēma attiecībā uz uh, kibernoziedzības apkarošanu, tad, protams, būs jāpalielina atkal līdzekļi. Tā kā ir nepieciešama simetrija starp politikas plānošanu un reālo situāciju. Ja ir jauns vajadzības, tad ir jāpalielina finansējums. 2012. gada budžeta diskusijās jūs redzējāt arī, kā tiek panākts kompromiss. Frontex un ESA budžets 2012. gadam ir netiks samazināts, un jūs arī saprotat, kāpēc. Redzēsim, kā beigsies sarunas. Gijoms kundze. Par uh, Uh, ātro versiju un uh, daudz gadu plānošanu. Es negribu teikt, ka viss jau ir pilnīgi nevainojama kārtībā, bet uh, neaizmirstīsim, kāds ir izējas punkts. Ja mēs vēlamies ātri reaģēt, tad agrāk bija paredzētas tādas rezerves, kuru mobilizēšanai vajadzēja izmantot absurdas procedūras un visu atkal pārstrādāt. Un tagad, ja ir paredzēts uh, lielāks finansējums, ko var izmantot ātri un uh, centralizēti, mm, ja mēs strādājam ar ANO, ar bēgļu komisariātu, ar, ar citām institūcijām, tas tagad ir ierakstīts uh, tekstos. Bet mēs nevēlējāmies uh, tādus uh, konkrētus, uh, precīzus formulējumus, bet ja nu nav šāda ārkārtas situācija, tad to var izmantot citiem uh, mērķiem, bet uh, šeit uh, tagad lēmums var pieņemt daudz ātrāk, jo agrāk vajadzēja izdarīt grozījums visās nacionālajās programmās. Tālāk par daudz gadu plā, plānošanu un uh, kopīgo pārvaldību. Mērķis šai gadījumā ir vairāk visu sasaistīt ar mērķu izpildi, nevis uz papīru uzrakstīt veiktiem pasākumiem. Šobrīd dalību valstis domā tā, man pietrūks tik un tik naudas, un es tagad lūkšu to no Eiropas Savienības. Un šeit uh, Mēs izmantojam tādus kā iepirkuma sarakstu, kur viss ir iespējams, un ja katru gadu mēs sastādām pasākumu sarakstu, tad uh, ir liela kaulēšanās un tirgošanās. Bet ja mēs tagad sastādām daudz gadu programmas, ir kopīgas pārvaldības sistēma, tad mēs ceram vismaz Tāds ir mūsu mērķis un iecer, redzēsim, kā nu tas būs praksē. Protams, var mūs kritizēt, bet mēs parām e, ceram, ka sākumā būs atklāts politiskas diskusijas, dalību valstīs e, norādīs savus mērķus, grib izmitināt tik un tik patvērumu meklētājus, gribam izveidot uh, patvērumu meklētājiem īpašas struktūras, organizēt valodu kursus, citus integrācijas pasākumus, tad mēs visu izvērtēsim pēc mērķiem un rezultātiem. Un mēs ne tikai īstenosim finanšu kontroli, bet mums būs dialogs par šiem jautājumiem. Un drošības jomā tā ir pirmā reize, kad mēs šādi rīkojamies, mēs varam uh, ar dalībvalstīm uzturēt dialogu, piemēram, kā tās ir apka uh, paredzējuši apkarot organizēto noziedzību, un dažas no iecerētiem pasākumiem mēs varam līdzfinansēt. Tā ir pirmā reize, kad ir kopīga pārvaldība drošības jautājumos, un pirmā reize, kad dalību valstīm ir mūs jāinformē par saviem plāniem cīņai pret organizēto noziedzību, paredzēto finansējumu, tāpat attiecībā uz cīņu pret teo, eh, terorismu, mēs varam runāt par kibernoziegumu apkarošanu un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to kopējās pārvaldības mērķis ir nodrošināt tādu skaidrāku politisku pieeju. Un būs, protams, pieeja tā kā citās kopējas pārvaldības jomās, ka mums būs dialogs ar parlamentu par finansējumu un mums būs politiskas diskusijas ar parlamentu par budžeta pārvaldības noteikumiem un uh, jūs neesat iesaistīti koplēmumu procedūrā šai jomā, bet mēs esam apņēmušies, tāpat kā tas ir attīstības uh, fondiem un citām, ka mēs jūs informēsim un centīsimies veidot pēc iespējas visaptverošu dialogu. Runājot par sadarbību ar Turciju, tas skaitlis, ko jūs nosaucāt, tas tie ir tie skaitļi, ko, par ko atbild mūsu kolēģi no ārējā rīcības dienesta. Tātad tie ir uh, fondi, kas ir saistīti ar uh, pirms iestāšanos. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies labāku sadarbību ar, sad, ar kolēģiem, kas uh, risina paplašināšanās jautājums. Piemēram, robežu pārvaldībā mums ir labāks iespējas iejaukties. Un sēkojot, mums ir tā kā, tā kā, varētu teikt, ka šie skaitļi nav vienādi. Runājot par izvērtēšanu, mēs esam izvērtējuši situāciju ar vairākiem fondiem. Uh, Un tad, kad šis dokuments tiks pieņemts, tad jūs, tas būs arī jūsu rīcībā. Protams, mēs esam gatavi diskutēt šos jautājumus un lai pastāstītu, kā mēs tieši vērtē, kāda ir, kā mēs vērtējam šo te darbu. Runājot par Eiropolu un Frontex, Dievs Demērskungs uzdeva jautājumu. Par Frontex es jau sacīju, finansējums eh, tiks palielināts, mēs centāmies padomāt par to, kas būs saistīts ar jaunās regulas īstenošanu. Protams, mēs ne nedomājam par to, ka Frontex pirks uh, lidmašīnas vai kuģus. Mēs domājam par to, ka varbūt viņi savas darbības uzlabošanai um, nomās uh, aprīkojumu. Attiecībā uz Eiropolu darījām visu, ko varējām, lai mēģinātu prognozēt pasākums vai rīcība, ko kāda varētu īstenot Eiropolu, bet eh, tas ir vairāk saistīts ar eh, operācijām, tāpēc mēs runājam par eh, programmatūru, par centriem, piemēram, kibernoziedzības apkarošanas centru, par datu bāzi, ko varētu veidot, bet jums ir taisnība uzsvarot vienu lietu. Tad mēs ierosinām summu, Un komisijas uh, lēm, komisija vēlas koncentrēties uz vienu skaitli, un tāpēc tagad ir svarīgi izlēmt, ko mēs vēl varam atļauties, uh, kas, ka, ko, lai aģentūra varētu funkcionēt un veikt savus pienākumus. Tātad naudu varēja pārnest no vien, vienas jomas uz citu. Jūs jau redzēsiet tekstā, mēs esam norādījuši uz kritērijiem, kādi būtu jāņem vērā, piešķirot dalību valstī līdzekļus, nu, piemēram, tur ir iedzīvotāju skaits, teritorijas izmēra, un tad mēs arī ņemam vērā robežas, kaut kādus drošības riskus, aviācijas attiksmes intensitāti un tā tālāk. Mēs izmantojam tehniku, tātad pretējo rādītāji IKP, tātad jo valsts ir nabadzīgāka, jo vairāk tā saņem. Tālāk bija jautājums par prioritātēm. Robežu pārvaldība, te jau ir atvēlēti ievērojami līdzekļi, un tas, tas viss ir redzams. Uh, Un te ir arī zinām kritērija. Vispārējie mērķi ir saistīti ar politisko dialogu, kas mums tiek risināts, un uh, aģentūras subsīdijām. Tātad šie instrumenti būs piešķīrums dalību valstī. Dalību valsts, dalību valsts nosaka, ko tā konkrēti vēlas izdarīt konkrētā laika brīdī - politiskais dialogs. Tālāk aģentūra, kas saņem subsīdijas, un, ja ir gadījumā kaut kādas uh, īpašas darbības, kas ir jāveic, tad ir uh, jāpanāk vienošanās starp aģentūru un komisiju, jānoslēdz līgums par finansējumu piešķiršanu, lai uh, risinātu kaut kādus ārkārtas gadījumus. Un tad vēl centralizēt pārvaldīts darbība, kas būtu paredzēta kaut kādām ārkārtas situācijām, tālāk stimuli un uh, ārējās attiecības. Nu, tā ir tā struktūra, tātad, kur nav tiek piešķirt kādā veidā. Un tad jau redzēsim, cik spējīgi mēs būsim to visu saglabāt ne tikai sarunās, bet arī īstenošanas procesā. Jo es nevēlos visu laiku tikai stāstīt, es vienkārši saku prezent, tā, patiesības, bet uh, prezentēju mūsu nodomus, vēl jau nekas nav piešķirts. Paldies! Thank you. Thank you for the floor. Paldies, paldies par izsmaļošajiem skaidrojumiem, mans ar visī kungs. Tas arī viss. Es gribētu jums atgādināt, ka pulkstens trijos mēs atsāksim darbu Lība komitejā. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, svarīgs punkts, tātad Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija. Referenta ir Barcelīno kundze. Tātad pulkstens trijos atsāksim darbu. Paldies!